Witam Państwa. Zbliża się kwadrans akademicki. Labrīt visiem. Esiet sveicināti. Tagad, kā jau līdzīgi šādām sanāksmēm, ir nepieciešams arī zinātniskais piestiens, līdz ar to sāksim varbūt ar akadēmisko darbu šajā ceturksnī. Esiet visi sveicināti, un to es saku īpaši mūsu viesiem. Šobrīd mums uz seminārs par ēst noteikumu reformu attiecībā uz augļu un dārziņu nozari. Šī nozare ir īpaši svarīga kopējā lauksamniecības politikā. Mēs esam daudz jau nodarbojušies ar šo jautājumu. Tas ir svarīgi tieši ņemot vērā, ka runa par pārtiku. Mums ir bijuši arī ziņojumi par šo nozari un tās reformām pēc 2007. gada reformas Melokungs ir referents bijis šim ziņojumam. Un viņš varēs arī, protams, izteikties, ja to vēlēsies. Lai nu kā, runa ir par ieteikumiem, kurus eh, lauksnesības komiteja izteikusi nozarei pēc padziļināts esošās situācijas analīzes. Situācija ir ļoti dinamiska, un mums būtu nepieciešams pielāgoties. Mums ir jātaisno cerības, ko uz mums liek zemnieki un arī nozara kopumā. Mums jāpārzina pirmkārt jau šīs cerības. Vēlos sveikt arī mūsu viesus, pārstāv no Nīderlandes, Jos Bīman kungs. Viņš ir no Vaheningen universitātes. Mēs apzināmies arī, ka situācija ir ļoti izšķiroša arī Nīderlandē. Tālāk eh, Luciano Trentīni un Žak Dask Viņi ir no Eiropas eh, augļu dārzeņu eh, reģiona asamblējas. Tāpat arī runāsim par ziemeļu dalību valstīm, to darīs Bīmenkungs, un tad pievērsīsimies dienvidu dalību valstīm, to darīs abi pārējie mūsu viesi. Daudzajādā ziņā mums ir nepieciešams analizēt šīs lietas. Esam tādēļ likuši arī atšķirīgus uzsvarus, jo tas jau ir saprotams, ka nevar vienu un to pašu risinājumu izmantot dažādu funkcionējošiem nozars daļām. Un ar prieku tad vispirms došu vārdu Bīman kungam. Lūdzu, došu jums šobrīd vārdu, un mēs labprāt jūs uzklausīsim. Okay, thank you, Mr. Sikirsk. Paldies, Sikirskungs. Paldies par uzaicinājumu to, ka man ir šī iespēja prezentēt šo jautājumu. Paldies par to, ka or, pa, palīdzēju organizēt arī praktiskos aspektus saistībā ar manu ierašanos un manu prezentāciju. Man tiešām gods būt šeit, prezentēt dažas no idejām, kas ir aktuāls Ziemeļa Eiropas valstīs attiecībā uz potenciālo restruktūrizāciju šajās nozarēs. Esmu sagatavojis PowerPoint prezentāciju jums. Tagad eh, pavisam īsti par to, kas ir iekļauts manā prezentācijā, sākšu ar galvenajiem secinājumiem. ja varbūt kaut kur pazaudējat eh, manu domu pavadienu, tad katrā ziņā eh, jums uzreiz būs pieejama man galvenie secinājumi. Pēc tam pavisam īsi par struktūrālajām izmaiņām, kas notiek augļu un dārzeņu nozarē Eiropā kopumā, bet ir īpaši ziemeļdalību valstīs. Tālāk parādīšu arī skaitļus par to, cik daudz no ražotājiem ir apvienojušies ražotāju organizācijās un cik liela daļa tas veido no ražotājiem kopumā un cik liela daļa no produktiem tad tiek nu, laisti tirgu, izmantojot šīs organizācijas. Man prezentācija pārsvarā koncentrējas uz ražotāju organizācijām, kas ir ļoti svarīgs aspekts, elements šajā nozarē. Tas, manuprāt, ir pietiekams pamatojums tam, ka tiek pievērsta tik liela uzmanība, kas tās par organizācijām, kā tās ir attīstījušās, kā ir mainījies režīms šai nozare. Ir īpaši šo ražotāju organizāciju izaugsmu. Tālāk vēlētos uzsvērt dažas svarīgākās tendences Eiropas Savienības lauksaimniecības kooperatīvos Dažkārt ir pilnīgi skaidra kooperatīva, viņiem pat ir eh, juridiskais status kā kooperatīviem. Tomēr likumdošana šajā jomā neprasa obligāti kooperatīvu veidošanu. Tomēr daudz dalību valstis Eiropas Savienībā ir izlēmušas, ka mums ir šī atsevišķā juridiskā forma. Kāpēc tad nevarētu izmantot šo formu un kļūt par kooperatīvu. Un pat ja tā tas nav, tad tomēr pēc savas būtības ražotāji darbojas kā kooperatīva. Un tad arī būs piemēri no pieredzes ar dažu problēmu uzskaitījumu un noslēgumā ieteikumu. Tā par mani esmu asociētais profesors Vaheningen universitātē salīdzinoši maza universitāte, aptuveni 10 tūkstoši studenti. Tā Nīderlandē ir universitāte, kas īpaši pievērš uzmanību lauksaimniecībai. Mēs bijām agrāk lauksaimniecības universitāte, tagad mēs esam dzīves zinātnes universitāte. Man personīga izglītība ir biznesa vadībā skatu šos jautājumus saistībā ar augļu un dārzeņu nozars režīmu. Skatos uz eh, šīm lauksaimniecībām kā uz biznesiem. Man specializācija organiz, organizācija teorijā, specializējos uz lauksaimniecības kooperatīviem Eiropā. It īpaši kopš Pirms diviem gadiem mēs eh, noslēdzām darbu pie projekta, kas saucās atbalsts lauksaimnieku kooperatīviem, to pasūtīja Eiropas komisija, bet tur eh, pamatā bija arī pieprasījums no Eiropas parlamenta. Tas bija pirms diviem gadiem, un mēs sagatavojam 80 atšķirīgas ziņojumus par statusu un jaunākajiem notikumiem saistībā ar lauksaniecības kooperatīviem Eiropā. Un šie ziņojumi ir pieejami Eiropas komisijas mājaslapā, Vāheningas universitātes mājaslapā. Tas bija ļoti eh, labs projekts, manuprāt, tā bija pirmo reizi, vē, pirmā reize vēsturē, kad tika veikts tāds vispārīgs, visaptverošs pētījums par kooperatīviem, lauksaimniecības kooperatīviem, tobrīd eh, ietverot 27 Eiropas Savienības dalību valsts. Tā, tas bija par mani. Tagad galvenais secinājumi. Ar to es sāku un ar to es arī pabeigšu vēlāk. Pirmkārt jau notiek strauji struktūrāls izmaiņas augļu un dārzeņu nozarē. Lauksaimniecības strauji izplešās, aug, tāpat arī nozare, un tas arī atstāja iespaidu uz pieprasījumu no šīm lauksaimniecībām attiecībā uz atbalstu no nacionālām un Eiropas iestādēm. Otra lieta - organizāciju proporciju arī ir pieaugusi pēdējo desmit gadu laikā. Paskaroties skaitļus, mēs to varēsim arī skaidri redzēt. Aizvien vairāk lauksaimnieki, un aizvien lielāka daļa no ražošanas tirgu nonāk caur ražotāju organizācijām. Ir salīdzinoši liela atšķirība tajā, cik lielā mērā lauksanieki ir organizējušies, bet to var saistīt arī ar kooperatīvu attīstību attiecīgajā valstī. Mans secinājums ir tāds, ka nav nepieciešamības izdot jauns noteikums. Varbūt ir nepieciešama daži labojumi, bet noteikti ne jauni noteikumi ja tiek īstenot noteikumi attiecībā uz ražotāju organizācijām saistībā ar brīvprātīgu sadarbības organizācijām, tad ir nepieciešams, lai lietas attīstītos, lai notiktu izaugsme. Un tas, kas nepieciešams lauksaniekiem un šīm organizācijām, ir tiesiskā skaidrību, noteiktību par to, kāda būs situācija pēc desmit gadiem, jo šie ražotāji, šis organizācijas, viņi tomēr veic ieguldījums ilgtermiņā. Viņiem ir ļoti svarīgi, lai būtu absolūta skaidrība par to, ko tas nozīmē, ja es veicu investīcijas tagad, ja es saņemu subsīdijas tagad, un kā es varu pielāgot savu biznesa stratēģiju noteikušajam tirgu un, un ko es varu saņemt no nacionālām vai Eiropas Savienības iestādēm. Sākumā daži skaitļi par to, cik svarīgs šai jomā ir Ziemeļa dalību valsts. Tur skaidra definīcija tām nav, bet šeit mēs skatījām Nu, īsti nezinu, vai jūs redzat šos skaitļus, bet nu ziņojumā tie jums ir redzami. Pamat ideja tāda, ka paskatot šīs piecas valsts - Beļģiju, Vāciju, Nīderlandu, Poliju un apvienoto karalisti, tur ir uzskaitīti galvenie ražotāji šajā nozarē Ziemeļa Eiropā. Un paskaroties sadalījumu atsevišķiem eh, dārzeņu, pēdējiem burkāni, sīpoli, tomāti, gurķi, paprika, āboli un bumbieri attiecīgi pie augļiem. Šie skaitļi arī Eiropā parāda, cik svarīgs ir šīs valsts kā ražotāji. Kas notiek šajā nozarē? Mēs redzam, ka strauji samazinās lauksaimniecību skaits. Šeit redzam skaitļus par Beļģiju, Nīde, Vāciju, Nīderlandu un apvienoto karalisti. Šeit es uh, izlaidu Poliju, jo lauksaimniecību skaits Polijā ir tik ievērojami lielāks, ka tas īsti neiedarējās šajā grafikā, bet arī Polijā mēs redzam šo tendenci. Šeit ir apkopot skaitļi par pieciem gadiem, no 2005. līdz 10. gadam. Bet jūs varat redzēt, ka Nīderlandē Lauksaimniecības skaits samazinājās par 15%, Beļģijā par 18%, Vācijā par 24% un apvienotā karalistē par 34%. Tik salīdzinoši īsā laika periodā - 5 gadi, vairāk kā viena piekdaļa, dažās valstīs pat viena trešdaļa no lauksaimniecībām ir pazudušas. Tālāk paskaroties uz ražošanas platību un ražošanas apjomiem, Nu, tas nav tik ievērojami mainījies. Ko tas parāda? Tas parāda, ka strauji pieauga lauksaimniecību teritorija. Šeit skaitļi no Nīderlandes. Es atvainojos par to, ka tas nu, slaids ir nīderlandiešu valodā, bet tas, ko jūs varat redzēt šeit, šie stabiņi un kreisā as, Y as, Tur ir lauksainiecības skaits, kas no seš, vairāk kā 600 ir samazinājuši līdz mazākai 400 13 gadu laikā. Zilā līkne ir vidējā platība, tā pieaug. Šeit runa par eh, tomātu audzēšanu Nīderlandē. Un secinājums ir, eh, protams, dzeltenā līkne par lauksainiecību platību, kas strauji pieaug šajā gadījumā Nē, es atvainojos, saka runātājs. Zilā līkne ir vidējā lauksainiecības platība, kas no diviem hektāriem pieauguši līdz sešiem hektāriem tikai 13 gadu laikā. Tas parāda, cik strauji šīs lauksainiecības aug un profesionāls kļūst. Ejam tālāk cik lielā mērā lauksaimniecības un ražot organizācijas ir kopīgi organizējušās, kāda šīs organizācijas proporcija. Šie 2010. gada dati, un tas parāda, ka ir eh, īpaši atšķirīga situācija. Vidējais rādītājs ir 43% bet dažās valstīs šie rādītāji daudz augstāk, citur atkal daudz zemāk. To mēs varētu interpretēt tā, ka schēma labi darbojas dažās valstīs, bet netik labi citās valstīs. Es ļoti piesardzīgi izdarīju šādus secinājumus, un es eh, pēc brīža paskaidrošu, kāpēc. Jo paskaroties detalizēt uz šiem skaitļiem, apstiprinātās ražotāja organizācijas un viņa daļa no saražotā apjoma un saražotie apjoma kopumā. Jūs varbūt nevarat saskatīt visus šos skaitļus, es tāpēc saliku viņus grafikā. Zilā līkne parāda ražotāju skaitu, kas ir e, locekļi kādā no atzītām ražotāju organizācijām, uh, kas pieaug no 10% līdz 16% no 2004. līdz 2012. gadam, kas ir neliels izaugums, bet kas varbūt interesantāks sarkanā līknē produktu procents, cik liela daļa no tirgus, saražotā apjoma tiek pārdots caur ražotāju organizāciju. Un 2004. līdz 12. gads mēs redzam e, izaugsme no mazliet vairāk kā 30% uz 47%, kas ir, es teiktu, diezgan strauji palielinājums. Nav varbūt simtprocentīgs, bet strauji aug, un es pieņemu, ka šī izaugsme turpināsies. Uh, No šī grafika mēs varam redzēt, ka ietekme, ko atstājas augļu un dārzeņu sektora režīms uz ražotāju organizācijām, ir licis ražotājiem lauksaimniecībām pārdot savus produktus, izmantojot lielākoties ražotāju organizācijas. Vēl par efektivitāti runājot, to mēs varam redzēt šajā grafikā, kur tiek salīdzināta organizēšanās eh, proporcija 2004. gadā un 2012. gadā. 4. gadā oficiālajie skaitļi, 12. gadā es izmantoju komisijas PowerPoint prezentāciju, līdz ar to tās nav eh, oficiāli publiskot, bet eh, esmu pārliecināts, ka skaitļi ir pareizi. Un tie, acīm redzot, tiks arī oficiāli pavisam drīz darīt zinām, publiskot. Tas skaidri parāda, ka sarkanie stabiņi ir 2004. gada skaitļi, zilie 2012. gada, un te mēs redzam, ka visās valstīs organizēšanas proporcija ir pieaugusi. Vienīgais, kur tas nav noticis, ir Grieķija un apvienotā karaliste. Apvienotā karalistē tur ir bijuši problēmas saistībā ar ražot organizāciju atzīšanu, bet ja mēs to uzsveram kā izņēmumu, mēs redzam, ka praktiski visās valstīs ir liels pieaugums, kā Polija, Čehija, Spānija, Vācija, Austrija, Itālija. Tas atkal parāda to, ka tā, veicinot e, lauksaimniecību iekļaušanos ražotāju organizācijās, šī attīstība bijusi pozitīva. Šeit mēs redzam Nīderlandes situāciju. Nīderlandiešu rādītājs vienmēr bijis augsts no 65% 2000. gadā uz gandrīz 90%. Pavisam nesen e, gan ir samazinājusies šī proporcija. Un to mēs varētu arī sagaidīt citās valstīs. Kas kalpo par iemeslu, kāpēc Nīderlandē šī organizēšanās proporcija ir samazinājusies, man gan nav par 12, 13 vai 14 gadu šie dati, bet visdrīzāk eh, proporcija samazināsies. Tas ir saistīts ar to, ka dažas no lauksaimniecībām kļūst tik lielas, ka viņi vairs nevēlas būt par biedriem kādā no ražotāju organizācijām. Viņi uzskata sevi gandrīz vai vairāk par konkurentiem, nevis kā kolēģiem. Viņi varbūt tik lieli, kur mēs runājam par 50 hektāriem siltumnīcas ražošanu, kuriem visdrīzāk nav nepieciešams būt daļai no ražotāju organizācijas, jo viņi ir pietiekami stipri paši, lai būtu interesants partneris saviem klientiem, galvenokārt mazumtirdzniecībā. Līdz ar to daudzās eh, Ziemeļa Eiropas dalību valstīs eh, šis process varētu notikt līdzīgi. Es to neinterpretētu kā negatīvu tendenci. Tas ir vienkārši fakts, ka dažas lauksaimniecības kļūst tik lielas, ka viņām vairs nav nepieciešams eh, ražotāju organizācijas, lai laistu tirgū savu produkciju. Ejam tālāk. Daži no skaitļiem vēl un rezultātiem Tas izriet no iepriekšējā pētījuma, ko es pieminēju par lauksaimniecības kooperatīviem iepriekš. Ražotāju organizācijas ir savu veidu kooperatīvu, vai nu viņi ir juridiski kooperatīvi, vai pēc savas būtības līdzīgi kooperatīviem. Tur ir demokrātiska lēmuma pieņemšanas procedūra. Līdz ar to ir pietiekami loģiski salīdzināt viņus ar citu veidu kooperatīviem. Šeit Šajā attēlā, tas ir no 2012. gada ziņojuma, skaidri parādīts, cik atšķirīga situācija ir kooperatīvu nozīmē produktu lešanai tirgū. Somija, Nīderlanda, Dānija, tās ir valstis, kas visvairāk kooperatīvos darbojās, un otrā pusē mums ir Ungāriju, Grieķiju, Slovākiju, Lietuvu. Par apvienoto karalisti tur nav precīzi, nav pareizi datu, un Rumānijā, Bulgārijā praktiski nav kooperatīvu. Eiropas saimnības vidēja rādītāji ir ap 40%, un tie ir visdažādākiem lauksamniecības produktiem. Tas nav tikai un vienīgi augļiem dārzeņiem, arī piena produktiem, labībai, putnu gaļai, cūgaļai. Es to vēlējos eh, parādīt, eh, kā rādītājs ražot organizācijām kopumā. Īs ieskats eh, tajā, ko mēs pētījumā konstatējām, pētot atbalstu kooperatīviem, jo šie konstatējumi ir svarīgi ražot organizāciju attīstībai, tāpat arī jebkurai politikas jomai, ar kuru tiek mēģināts atbalstīt ražotājus. Tirgus daļas joprojām pieaug, tas izskatās pozitīvi tiem, kas uzskata, ka kooperatīva ir laba lieta lauksaimniecībā. Tā noteikti ir pozitīva tendence. Man gan nav precīzi skaitļi šajā jautājumā. Otra lieta ir nepieciešams eh, spēcīgāks sarunvešanas eh, pozīcijas lauksaimniekiem sarunās ar lielajām mazumtirdzniecības kompānijām. Tā ir klasiska problēma, tā joprojām ir problēma. Tieši tāpēc kooperatīvs kļūst aizvien lielāks, vai viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc kooperatīva kļūst aizvien lielāka. Esam dzirdējuši arī no zemniekiem sūdzības, ka kooperatīvi paši kļūst par lieliem uzņēmumiem, līdz ar to šeit ir savai dilema lai lauksaimniekiem būtu tāda piesaista spēcīga kooperatīviem izjūta, ka tas ir viņu kooperatīvs, un sajusties kā daļa no tā. Tam ir nepieciešams, lai kooperatīvs tomēr paliktu pietiekam mazs, jo tad tas ir reģionāls, tad ir personīgi pazīsta cilvēkus, ir personīgie kontakti ar valdes locekļiem tajā. Uh, Bet no otras puses, kā jebkuram biznesam, šiem kooperatīviem ir jāaug, lai viņiem būtu pietiekami spēcīgas sarunvešanas pozīcijas sarunās ar lielajām mazumtirdzniecības tīkliem. Un tā tas ir jebkuram kooperatīvam, jebkurā valstī, un šie izaicinājumi, ar kuriem tie saskarās, un tāda vienkārši risinājuma situācijai nav. Tālāk ir lielāka uzmanība jāpievērš vertikālai integrācijai piegādes ķēdē. Piegādes ķēde, jeb pārtiks ķēde, kļūst aizvien vairāk integrētāk. Tas nozīmē, ka loģistikas procesi kļūst īsāki, efektīvāki, produkti tiešā veidā nonāk no lauksaimniecībām uz mazumtirgotāju pārstrādes vietām, un tas ir tikai loģiski, ir jāsamazina loģistikas ceļi tieši ilgspējas nolūkā. No un no patērētāja atbildības eh, konteksta arī izriet eh, līdzīgi secinājumi. Tas arī skaidri parāda, ar ko galvenokārt nodarbojas ražotāju organizācijas un viņi ar līgumiem saistīti ar citiem eh, spēlētājiem šajā pārtiks ķēdē. Tra transnacionālajai kooperatīvai to ir diezgan maz, ir ļoti svarīgi, lai kooperatīvos būtu augsta kvalitāte eh, tieši vadības darbā. Vai tā ir valde, direktora valde vai profesionāli uzņēmumu vadītāji. Tas lielā mērā veicina labu kooperatīvu darbību. Un vēl ko mēs konstatējām, elastīgums likumdošanā, kas regulē kooperatīvu darbu nevajadzētu pārāk detalizēti aprakstīt, eh, kas ir kooperatīvs, kas viņam ir jādara, kas nē. Tas ļauj kooperatīviem elastīgi reaģēt uz izmaiņām eh, tirgu, eh, izstrādājot stratēģijas, lai kļūtu par spēcīgām organizācijām. Es tad tā, laika taupīšanas nolūkā izlaidīšu dažus slaidus. Nu, tas, ko jūs redzat šajā slaidā, šeit ir īstenībā apvienot divi slaidi. Jo sākumā bija šis slaids par tirgus daļu, kas kooperatīviem ir katrā dalību valstī, un šeit jūs to redzat kā zilos stabiņus. Un tālāk es paskatījos organizēšanās eh, procentu, un tad es sapratu, ka attiecībā uz produktu vērtību to, tiem produktiem, kas tiek pārdodas eh, ražot organizācijām, ir lielāka nekā tas ir no kooperatīviem. Tas tikai parāda to, ka politika ir pietiekami sekmīgi darbojusies. Ja tik liela lauksainieku daļa ir apvienojusies ražotāju organizācijās, un viņu produkti līdz ar to caur šīm organizācijām nonāk tirgū, tas ir eh, daudz lielāks rādītājs nekā vidēji lauksainiecības kooperatīvos tieši attiecībā uz augļiem. Un tas nozīmē, ka ražotāju organizācijas kļuvušas ļoti spēcīgas un svarīgas organizācijas. Protams, situācija visās valstīs nav vienāda. Dažās valstīs situācija ir eh, spēcīgāka, citur varbūt vājāka, bet vidēji šīs organizācijas ir pietiekami veiksmīgas. Vēl divi jautājumi, pirms es noslēdzu. Pirmkārt, par pieredzi ar pašreizējo režīmu un es runāju par ziemeļu dalību valstīm. Šeit mēs iepazināmies ar nacionālajiem izvērtējumiem, kas ir pieejami Eiropas komisijas mājaslapā, ar sarunām, ar nozars pārstāvjiem un dažām valsti iestādēm - Beļģijā, Nīderlandē, Nīderlandē, Vācijā, Austrijā. Tātad šeit četri galvenie secinājumi. Vienalga, ar ko mēs arī būtu runājuši. Vissvarīgākais, kas tiek minēts, izskatās, ka ir tāda juridiska nenoteiktība. No viens puses ir šis likuma gars, tad, kad eh, vadības komitejā tas tika apspriests eh, starp nacionālām iestādēm komisiju. Valsts iestādes guva skaidru pie, eh, priekšstatu par to, kas tika plānots, kas tika mēģināts eh, īstenot. Vēlāk gan, kad ieradās auditori, viņiem bija atšķirīga interpretācija par noteikumiem. Un tas ir kaut kas tāds, par ko visi sūdzās. Vismaz visi šajā nozarē. Viņi vēlētos saņemt precīzāku skaidrojumu, lielāku skaidrību, labāku koordinēšanu starp likumdevējiem un auditoru darbu. Otra lieta ehm, ārpakalpojumu sniegšanas ļoti stingrā interpretācija. Šeit runa par to, cik liela eh, daļa no aktivitātēm eh, produktu apstrādē eh, ražotāja organizācija var uz līguma pamata nodot kā ārpakalpojumu citai organizācijai. Tur ir vesela virkne ar noteikumiem, un mums jāatzīst, ka šīm ražošanas organizācijām, kā jau jebkuram uzņēmumam, ir attīstība, viņi maina stratēģijas, viņiem ir līguma ar citiem uzņēmumiem pārtiks ķēdē, un tad tiešām lielā mērā Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs paredzam viņu darbību. Ir divu veidu ražotāju organizācijas. Viena tāda, kas ved sarunas, kas paši neveic lielu tirzniecību, viņi galvenokārt ir sarunvešanai radīti. Un tad ir tādi patiesie kooperatīvi, kas paši arī eh, apstrādā šos produktus. Otrajā gadījumā varbūt nav būtisks problēmas, bet pirmajā tāda ražota organizācija galvenokārt nodarbojas ar mārketingu un ar uh, e, sarunvešanu. Viņi pārējā nodod kā ārpakalpojumu citiem, un tur rodas zināms e, problēmas ar šo uh, ārpakalpojumu noteikumiem. Trešā lieta. Es zinu, ka ir vēlme likumdošanas jomā veicināt pārnacionāls pārobežu ražotāju organizācijas, jo kooperatīvu internacionalizēšana, to mēs arī, to mēs secināja, tas ir ļoti sarežģīti īstenējums. Un tad arī vides pasākumi ir pārāk detalizēti, un to ja, ietekmi nevienmēr ir skaidra. Un tad noslēgumā galvenie ieteikumi rekomendācijas no pētījuma. Es domāju, ka mums ir jāatzīst, ka uh, schēma ražot organizāciju veid, darbības veicināšanai ir darbojusies efektīvi. Tas, ko es pats konstatēju un dzirdēju no iesaistītēm pusēm, uh, absolūti nepastāv nepieciešamība radīt jaunas noteikums, tomēr ir nepieciešama lielāka uh, juridiskā skaidrība un precīzāk noteikumi par to, kas ir atļauts, kas nē, ir nepieciešama lielāka vienkāršošana, it īpaši attiecībā uz vīdes pasākumiem. Uh, Ja kaut kas ir jāmaina, tad varētu sniegt lielāku atbalstu kapitāla investīcijām, inovācijai, apmācībai, tehniskai un organizatoriskai palīdzībai. Un visbeidzot, vajadzētu lielāku skaidrību, kas ir atļauts un kas nav atļauts saistībā ar konkurences eh, tiesībām. Nepieciešama vairāk informācija no konkurences padomēm gan eh, nacionāla līmenī, gan Eiropas Savienībā, kas ir atļauts sadarbojoties eh, lauksaimniecībām, ražot organizācijām. Tas ir tas, ko es vēlēs jums pastāstīt. Liels paldies par uzmanību un dod atpakaļ vārdu priekšsēdētājiem. Liels paldies, Beiman kungs. Tagad vārds nākošiem diviem mūsu viesiem. Viņi nāks klajā ar savām prezentācijām. Mirklīti. Na zmianę miejsca.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 tutti, ripeto, grazie per l'invito. E... Labrīt visiem, paldies par uzaicinājumu, vēlos pateikties šīs sanāksmes organizētājiem. Paldies, ka organizēju šīs svarīgās diskusijas par eh, augļu un dārziņu nozari. Tas ir eh, sektors, kas interesē visus. Mani sauc Lučāno Trentīni. Esmu Arefla Eiropas augļu dārzeņu kušamaugu ražotāju reģiona asamblejas priekšsēdētājs. Um, mēs pārstāvam 24 reģionus Eiropā. Itālijā ir tāda struktūra, augļu un dārzeņu nozares struktūra, un mums ir ļoti daudz privāto iesaistīto pušu, kas pārstāv apmēram 40% no Itālijas augļu un dārzeņu ražošanas nozares. Tagad pastāstīšu par manas prezentācijas struktūru. Analizēšu kontekstu, nākšu klajā ar dažiem priekšlikumiem, pie kuriem es varētu strādāt. Un runāšu par to, kam jāpievērš galvenā uzmanība. Tātad pirmais slaids augļu un dārzeņu ražošanu pasaulē, tad es pāriešu pie ražošanas Eiropas Savienības 27. dalībvalstīs, importu un eksportu nozīmi augļu un dārzeņu nozarei. Ražotāja organizācija un ražotāja organizācija asociācija loma. Tās ir ļoti svarīgas um, Eiropas dienvidaugļu un dārzeņu ražošanas nozare. Tad vēl ir jautājums saistībā ar eh, augļu un tārzeņu nozeres eh, un eh, CMO kopīgā vienotā tirgus attīstīšanu un sturēšanu šai ziņā. Es tā kā sasaucos ar iepriekšējo runātāju. Kad jūs sakāt, ka noteikumi ir labi, tie nebūtu jāmaina, taču iespējams tie ir jāapspriež un jāuzlabo. Tas jo īpaši attiecas uz ražošanas īpatnībām Eiropas Savienībā. Un šīs atšķirības tiešām var būt lietas. Tad pārējām pie konkurētspējas un investīcijām, jo arī šajā jomā tas ir svarīgs. Tad runāšu par ražotāju organizāciju un operatīvo programmu uzlabošanu krīzes pārvaldību, tad, kad ir krīze tirgū. Tas ir instruments, kas e, ir izraisījis e, vairākas problēmas nesenā pagātnē. Tad vides pasākumi, inovācija, jeb novatorisms, kas ir patiesībā augļu dārzeņu nozars pats kodols, tad runāsim par e, pārdošanas veicināšanu, caurskatāmību tirgū, Eiropas ražotāju aizsardzību un IKP šai kontekstā, un tad runāšu par kopējā uh, tirgus integrēšanu, tirgus organizēšanas integrēšanu, augļu un dārzeņu tirgu. Diskusijas būs pēc tam vēlos atgādināt, ka Eiropā tiek ražot 17% no globālās, globālā augļu un dārzeņu apjoma. Te jūs šajā slaidā redzat, kā dažas no šīm valstīm attīst savu ražošanu visnotaļ ātri. Eiropai ir uh, svarīgi konkurenti. Un šī konkurence sākas Āfrikā, kur būtībā tiek saražot 14% no visiem pasaules augļiem dārziņiem, uh, Dienvidā Amerikā 16%, kā jau iepriekš tika sacīts. Tas fakts, ka tirgi tuvinās, liecina par to, ka Eiropas Savienības ražotājiem ir pamats uztraukties par konkurenci no citiem reģioniem. Šie skaitļi parāda, kā augļu un dārzeņu ražošana būtībā nāk no vidusjūras basēnu valstīm. Spāna, Itālija kopā ir apmēram 50% no ES saražotā augļu un dārzeņu nozarē. Tad Grieķija, Francija ir vēl tālāk 16% un kopā ar Rumāniju. Tas nozīmē to, ka Kopā tie ir 17% no eh, visiem augļiem dārziem saražot ēst, tātad 120 miljoni tonu tiek saražot gadā. Ir divas līknes šajā slaidā. Te mēs izskatām pēdējos pāris gadus, tātad eh, atšķirības starp 2011. 2010. un 2011. gadu. Tas bija tad, kad īpaši attīstījās eh, tirgus organizācija, tad arī salīdzinājums par eksportu un importu tajos gados, un kā jūs redzat šajā slaidā, ievērojami pieauga eksports salīdzinot ar importu. Tas jau īpaši attiec uz dārzeņiem. Bet eh, tas pats attiec arī uz augļiem, šāda pati tendence. Uh, Svarīgi ir tas, ka Eiropas produkcijai ir tāds īpašības, kas to padara saistošu ārzemēs. Un tas nozīmē to, ka Eiropa vairs nav tikai importētāji reģions, bet arī eksportētāji reģions augļiem dārzeņi. Piemēram, jūs redzat, šeit ir arī sezonāli ietekme bet eh, daži mūsu produkti ir augstas kvalitātes, un līdz ar to mēs varam kļūt par līderi globālajā tirgu. Tagad paraudzīsimies uz eh, augļu un dārzeņu vērtību, šīs ražošanas nozars vērtību. Uh, Tas attiec uz eh, ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju asociācijām. Es, manā skatījumā tā ir svarīga informācija. 22 miljārdi eiro, tāda ir augļu dārzeņu noiets, tāds ir augļu dārzeņu noiets Eiropas Savienībā, un no dienvidu Eiropas Savienības valstīm 71% ir šis īpatsvars tajā mm, vērtībā. Tad tas arī pat parādījās iepriekšējā slaidā. Bet, kā sacīja arī iepriekšējais runātājs, te ir runa par dažādām organizācijām, ražotāju organizācijām un to atšķirīgo lielumu Eiropas Savienībā. Desmit miljonu eiro šādu summu saražo 21% eh, eh, tas eh, dienvidu valstīs Eh, jūs redzat, ka Dienvidē Eiropā <clears throat> tās ražotāja organizācijas ir piecreiz mazākas pēc apjoma nekā Ziemeļa Eiropā. Un tas ir saistīts ar eh, pagātnē īstenotajām eh, lauksaimniecības sadrumstalošanas politikām. Šim skaitlim būtu jāliek mums padomāt par iespējamo šīs nozares attīstību nākotnē. Tagad paraudzīsimies uz uh, to, kas panāks atzītajās ražotāju organizācijas saskaņā ar Eiropas komisijas datiem 1600 1370 Dienvidē Eiropā, 1663 organizācijas visā Eiropā kopumā. Tāds jūs redzat, ka ir svarīgi sanāk kopā, lai e, risinātu globālo tirgu, ar kuriem mēs sadarbojamies, e, mēs tos izaicinājums. Vēl viena lieta e, skaidrs saistīts ar, ar ražotāju organizāciju asociācijām. Tas jau var iepriekš tik pieminēts. Ir pārāk daudz ražotāju organizāciju un tām ir jāsanāk kopā asociācijās. Uh, 71% no ražotāju organizācijām, kas atzītas Eiropā, ir Eiropas dienvidos. Tātad eh, šādi var paturpināt sev iepriekš teikto domu, ka ir jāpārorganizējas. Bieži ir izskanējis doma, ka komisijas mērķis ir panākt 60 organizāciju mērķi Eiropā. Nu, to mēs vēl neesam sasnieguši, bet dodamies šajā virzienā. Par to liecina iepriekš atainotie skaitļi. Bet ir pamats uzskatīt, ka ievērojami palielināsies ražotāju grupas, kas tiek sapulcināts ar operatīvo programmu palīdzību. 344 sādas ir visā Eiropā un tikai 57 dienvidē Eiropā. Es domāju, te ir novērojama attīstība. Un ja šīs grupas kļūs par ražotāju organizācijām, tad mēs drīz panāksim šo, sasniegsim komisijas mērķi. Vēl viens skaits, kas manā skatījumā ir interesants, ir tas, kas ap, apstiprina to, ko iepriekš sacīja. 323 tūkstoši ražotāju, ražotāju organizācijās, asociācijās un programmās, salīdzinot ar 367 1850 eh, šādu ražotāju visā Eiropā kopumā. 40% eh, saimniecību Eiropā un apmēram tas pavisam Eiropā ir viens miljons šādu saimniecību. Nu, šis skaitlis mums ļauj nebažīties, jo būtībā tieši jaunie ražotāji iestājušajās organizācijās tie, kam ir nākotne. Bieži vien uh, lauksaimnieki novaco īpaši tas attiec uz Dienvidu Eiropu. Jūs redzat Spānijā, cik daudz ir, piemēram, organiz, uh, ražotā organizācijas 595, taču jāpiebilst, ka bieži vien tur lauksaimniecības, lauksaimniecības ļoti mazas un tās nevar konkurēt. Un līdz ar to ir jāstiprina ražotāju organizācijas un ražotāju organizāciju asociācijas. Uh, Vēl ir jāatzīst, ka Dienvidē Eiropas valstīm arī jāspēj pielāgot savas politikas tā, lai tās varētu ātrāk kļūt par eh, tās sistēmas daļu, kurai tās piedarīja agrāk. Tātad galvenais ir jātīst un jāuztur augļu un dārzeņu eh, kopēja tirgus organizācija jo tas ļauj attīstīt eh, labākas, ciešākas saites ar pašu tirgu tam prasībām. Ir eh, ražotāja organizācijas, kas eh, līdzfinansē aktivitātes, un tāpēc šī regula ir ļoti svarīga, svarīgāk par citām, kas ir vērstas uz lauksaimniecības uzturēšanu, nevis attīstīšanu. Mēs vēlamies uh, veicināt kvalitāti, vēlamies arī veicināt tādu ražošanu, kas ievēro vīdes prasības, un par integrētu ražošanu, bioloģisko ražošanu. Ir vairāk veidi, kas ļautu tirgumu pieaugt. Te runa arī par pārtikas eh, drošību, par ieguvumiem veselībai no tās. Te arī runa par eh, produktu pieejamību, Tad ir jādomā arī par eh, novatorismu, jāstiprina mm, dažādo produktu klāsts. Šajā kontekstā no operatīvā viedokļa mums ir jāuztur un jāuzlabo augļu dārzeņu nozars konkurētspēju. Tātad mums ir jāstrādā nopietni pie tā, lai mēs nodrošinātu, ka mūsu preces ir augstas kvalitātes. Un tas nozīmē arī to, ka darbspēkam jābūt ir labi izglītotam, jāspēj arī uh, izmantot novatorisku pieeju ražošanas jomā un, kā jau teicu agrāk, arī jāievaro vidas prasības. Runājot par konkurētspēju, paturpinot šo domu, ja paraugamies dažādām Eiropas Savienības valstīm, tagad tās, nu, dienu lielā mērā atšķirs cita no citas, jāmēģina pieņemt kopīgo tirgus organizāciju katras valsts īpatnībā. Es nedomāju, ka jāveido pozitīvie un negatīvie saraksti, ka tie būtu jāsaglabā šai regulā. Es uzskatu, ka komisijai būtu jāskata katra valsts atsevišķi, tā sakot, makro pārskata kontekstā, uh, paraudzīties uz Eiropas stipriem punktiem, ko Eiropa var darīt, un tad paraudzīties katras valsts individuālajām prasībām. Un tas nozīmē to, ka tās valstis, kurās ir mazāk ražotā organizācija, ražotāja grupa vai ražotāja grupu asociācija, varētu labāk organizēties. Protams, šeit ir divi jautājumi vēl neatrisināti. Viena lieta ir tā, ka ir valsts, kurās nav daudz eh, ražotāju organizāciju, un tur jāpieņem tāda iekšējā, eh, tāda eh, tirgus organizācija, kas ir realistiska. Jo cilvēkiem, kas sāk no nulles, ir ļoti grūti pārdot savu ražojumu. Tāpēc ir jāpanāk pakāpenis progress pamatoties mērķiem. Te es runāju, piemēram, par uh, vīdi, par piegādes um, apkopošanu. Tas ir tāds mm, pakāpins process, kas ļauj ražotāju organizācijām virzīties priekšu. Es domāju, tas fakts, ka tādu ražotāju organizāciju ir maz, uh, ir vērtējums negatīvi, taču arī nav labi, ka ir pārāk daudz tādu organizāciju, ja tām kop sanāk kopā un par kaut ko vienoties, grūti sanāk kopā. Un tāda finansēšana par 60% operatīvām programmām Um, ražotāju organizāciju asociācijām. Tas tā tad veicina šādu organizāciju, asociāciju izveidi. Es domāju, mums ir uh, jāmēģina šo situāciju risināt tādā veidā. Nu, runājot par um, ražotāju organizāciju, ražotāju organizāciju asociāciju lomu stiprināšanu, tas ir saistīts ar ražošanu, uz um, ražojumu uh, laišanu tirgu, mārketingu. Es domāju, uh, saiknes starp ražošanu un izplatīšanu ļoti svarīgi arī dažādas kampaņas, lai veicinātu, uh, noietu. Jā, tie ir dažādi instrumenti, kas ļauj uh, šai nozarei attīstīties. Te vēl ir cits svarīgs jautājums um, Eiropas dienvidu valstī. Es domāju, mums ir jāveicina šo ražotāju organizāciju redzamība. Un tad ir tādi, tā runājot par krīžu pārvaldību, ir divi veidi krīzes. Ir tādas krīzes, kas saistītas ar uh, tirgus ciklu, bet es domāju, pieejamie resursi 1% liecina par to, ka šie resursi nav bijuši pietiekoši, lai atrisinātu pagātnē identificētās problēmas. Kas mums ir jādara? Jāizveido tāds mehānisms, kas nodrošinātu ātru reaģēšanu uz iztenējām tirgus prasībām, reālajām prasībām. Tā mēs varētu palīdzēt ražotājiem Eiropā un Eiropas dienvidos izvairīties no zaudējumiem ražošanā kas tāds ir noticis uh, Eiropas dienvidos, kur tiek audzēti tādi jutīgāki produkti kā persiki, melonis. Un šos produktus ir grūti saglabāt. Un šajā gadījumā ir jāreģē ātri. Tikai tā var atrisināt uh, identificēto krīzi. Un tā mēs nonākam Atpakaļ pie šiem eh, sāstarpējā atbalsta fondiem. Tie palīdz eh, uzņēmējiem vai lauku saimniekiem eh, pārvaldīt šīs krīzes, tik tam pāri. Te būtībā ir runa par to, ka šiem fondiem jābūt pieejamiem tūlīt pat. Mēs, piemēram, šogad novērojam, ka krīze ar Krieviju liecināja par to, ka intervence ir nepieciešama un intervence nav gana efektīva un ka pieejamie resursi nav iedarbīgi. Es domāju, mums arī jāaktualizē cenas, jo ja ražotāji neuzskata, ka produkta atsaukšana ir tā vērta, tad viņi vienkārši uh, mēģina ietekmēt tirgu. Es domāju, ka ats, ats, produkta izņemšana no tirgus cenai jābūt vismaz 70% no tā pārdošanas cenai. Tā tad būtu sava veida garantija. Ta, taču vēlos arī, lai būtu izveidot tāda sistēma, kas nodrošina ražošanu un jābūt arī tādai kā komerciālās apdrošināšanas sistēmā, jo pārāk bieži mēs savus produktus uh, Eh, tirgojam pārāk tālos tirgos, un daži no šiem tirgiem eh, no pieredzes izējot ir eh, apliecinājuši to, piemēram, runājot par ASV un Ķīnas tirgu, ka nav drošības par maksājumiem vai arī uh, um, prece ierodas pēc mēneša ilgas ceļošanas, un tad uh, tā klātādē vairs nav tik labi. Tātad mums ir jāatrod veids, kā aizsargāt Eiropas ražojumus un kā tos eksportēt uz trešām valstīm. Tad vēl ir sanitārs un uh, komerciāls dabas krīzes. Par sanitāro mēs jau varētu runāt, kad uh, cenas uh, samazinās vai nepieciešami steidzam, veicam pasākumu. Piemēram, bija kolī, baktērijas krīze un Krievijas embargo. Tās jārisina ar operatīvā programma, jo kopējā tirgus organizācijas ietveros nav pieejama pietiekoši daudz resursu šādu krīžu risināšanai. Taču galvenais šeit, kā jau teicu, ir intervences ātrums. Ir jānovērš eh, administratīvie slogi, jo jo tad individuālās dalībvalsts nevar pārvaldīt šo problēmu. Tad runājot par brīvo izplatīšanu, es domāju, tā ir bijusi auglība, ir novēroti pozitīvi rezultāti, taču tā ir jāplāno, jo svaiga produkcija ātri vien sabojājas, varbūt ir vērts ieviest ideju par eh, industriālo produkcijas pārstrādi. Tas nozīmē to, ka cilvēki, kas vēlas patērēt šos produktus, var tos patērēt tad, kad eh, tie nav šīs sezonas ražojums. Šī gada laika ražojums 10% eh, slieksnis ir labāks nekā 5% slieksnis. un šim skaitlim ir jātiek iekļautam regulā. Es nerunāšu par vides pasākumiem, jo par tām runās Žaks Dasku, bet vēlos paskatīties uz pārdošanas veicināšanu, ja promotion angliski. Mums ir jauna regula un ir paredzēti jauni resursi noiet veicināšanai jo nu, tas, protams, ļoti svarīgi. Tas ir jau īpaši svarīgi, kad runājam par aizsargātajiem geogrāfiskās izcelsmes nosaukumiem un tam līdzīgi. Tātad šādi tiek atzīta produktu kvalitāte. Pat laban šāda veida produkti netiek veicināti, to noiets netiek veicināts. Taču vēlos īsumā pievērsties jaunajiem tirgiem, kur mēģinām pārdot savus ražojumus. Te ir runa par Ķīnu, šodien ir arī runa par Vietnamu. Es domāju, ir jāīsteno īpašas noiet veicināšanas kampaņas šais valstīs, jo bieži vien mums ir progrēma, problēma tur kaut ko pārdot, jo vienkārši cilvēkiem nav informācijas par mūsu precēm. Tad ir arī skolu augļu dārzeņu piegādes programma. Tā ir interesanta ideja, kas ir arī jātā, jātīsta. Šai programmai jānostājas, ja schēmā uz savām kājām, jo es nedomāju, ka to varētu sasaistīt ar citiem līdzīgiem projektiem, jo šim projektam, šai schēmai ir pavisam konkrētas īpašības, kas saistīts ar preces, produkcijas um, raksturojumu. Šī skolu uh, augu dārziem piegādes schēma nav, nebūtu jāpārvērš par tirgu schēmu. Tad arī jāizveido tirgus uh, novērošana, observatorija. Uh, jo no tās varētu izrietiet svarīgi skaidri krīzes pārvaldības gadījumā. Un arī jāpanāk vienošanās ar uh, plaša apjoma uh, izplatīšanas tīkliem un jārisina arī fitosanitārās problēmas. Es domāju, ka Eiropā ir ciešāk jāstrādā pie divpusīgiem nolīgumiem jāpalielina, jāpalielina savstarpējumība, jāpiemēro šis, šis princips ar valstīm, mm, ar kurām mums ir nolīgumi. Turklāt eh, šai darbībai jābūt centralizētai, uzskatu, ka pienācis laiks Eiropai pieņemt lēmumu, vai tā strādās to valstu interesē, kas vēlas importēt valst, savu preci uz Eiropu vai arī palīdzēs Eiropas eksportētājiem. Šīs prezentācijas tekstu atstāšu jums, jo dažiem slaidiem lecu pāri. Pāriešu pie pēdējā slaida pirms nodod stafetu žakam, viņš runās par citiem jautājumiem. Es tikai gribu sacīt, ka šajā slaidā jūs redzat, ka visām regulām būtībā tiek izvirzītie paši mērķi. Ir e, pārtiks funkcija, <laughs> lauku funkcija un tirgus funkcija. Jūs redzat, e, vides funkcija, jūs redzat, ka visi šie mērķi ir kopā, jūs redzat, ka e, abas regulas pēc iespējas vairāk vienu otru papildina. Un tas nozīmētu resursu vislabāko izmantošanu, mērķietomi, um, mēroga ietaupījuma ekonomikas un arī kā ražotāja organizācija darbība ir efektīva. Mēs domājam, tas ir ļoti labs veids, kā attīstīt Eiropas lauksaimniecību. Paldies! Okay. Oui, je vais prendre le relais quelques minutes pour euh, souligner deux. Svēlos uh, uzsvērt tos punktus kas ir svarīgi augļu un dārziņu nozarē un arī tai straķīdējai, kur mēs attīstām, un te ir arī runa par operatīviem programmu. Te galvenokārt ir runa par vides pasākumiem. Es eh, pavisam īsi pastāstīšu par šo tematu tikai divas, trīs atziņas. Vispirms atgādināšu, ka kopš 2007. gada augļu un dārzeņu kopīgā tirgus organizācija ir iekļāvusi šo šos eh, vides pasākums, un augnutāra zaļa nozare bijusi jaunatklāvēja šajā jomā. Otkārt gribu uzsvērt, ka mūsu nozare ir atkarība, atkarīga gan no ražošanas, gan arī eh, tā ir atkarīga no klimata, eh, gan ražošanas ziņā, gan pārdošanas ziņā, tirzniecības ziņā. Vēlos arī atgādināt, ka mēs esam klimatisko pārmaiņu regulēšanas uh, dinamikā tas īpaši ietekmē klimata pārmaiņas dienvidu valstis, tad paildzināt sausuma periods, kas savukārt mijas ar uh, dabas katastrofām, ar vētrām vai plūdiem. Un tas ir izaicinājums augļu un dārzeņu ražotājiem. Uh, Turklāt tas arī negatīvi ietekmē mūsu ražojumu kvalitāti. Un līdz ar to mums ir jāīsteno inovatīva darbība, pētniecība, lai mēģinātu pielāgoties šīm klimata izmaiņām. Um, atgriezīšos pie mūsu kolēģa Vagenina gan sacītā, ka vides pasākumi ir, ir 10% no operatīvajām programmām, taču tās ir jāpadara atvērtāks, dažādu nozaru sasaistītas, skaidrākas. Vēl viens aspekts šajā lietā ir tas, ka operatīvajā programmā tikai papildu pasākumu tiek ņemt vēram un būtu daudz skaidrāk tad, ja uh, attiecināmajos pasākumos eh, tikt finansēts visas vīdes, tikt finansēt visas vīdes pasākumu. Nākotnē vairāk jāstrādā pie vis tā, kas saistīts ar zudumiem un atkritumiem, jo 25-30% no saražotās produkcijas patiesībā aiziet bojā. Inovācija ir, inovācija ir izšķiroša loma mm, šīs nozars gan tagadai, gan nākotnei lai pastāvīgi pielāgotu ražošanu pieprasījumam, kā arī lai uzlabotu šīs nozares konkurētspēju. Nevienam nav slēpums tas, ka nozarē ir eh, konkurences kropļojumi no trešām valstīm, un vēl jau vairāk tas saistīts ar netarifu šķēršļiem. Tātad ir jāmēģina samazināt uh, ražošanas izmaksas, saglabājot mūsu labo kvalitāti un arī jāpalielina uh, piedāvājums klāsts, lai tas būtu lielāks, daudzveidīgāks, no tā iegūt mūsu patērētāji. Tātad pēti, pētījuma inovācija par jaunajām šķirnēm, uh, par iespējām ilgstošāk saglabāt mūsu ražojumus. Uh, Uh, veidot tādu iesaņojumu, kas ir pielāgots patērētāju moderniem dzīvesveidiem. Te ir jāsaka, ka ar, kopā ar Fresh Fell organizāciju, tā ir mūsu māsa organizācija, mēs esam izveidojuši task force uzņēmumu grupu, kas uh, apvāršņa 2020 ietvaros piedāvās prioritātes augļu un dārzeņu nozarē. Tagad nonākam pie noslēguma. Punkti, ko vēlamies uzsvērt noslēgumā, ir šādi. Ziņojumā ir daudz vairāk pieminēta, tātad stimulēt patēriņu. Astoņa desmit gadu laikā saskaņa Fresh Hell. Uh, pētījumā ir secināts, ka 80% no augļu dārzeņu pārdošanas vietām mēs esam zaudējuši. Ir tās skolu programmas augļu dārzeņu piegādē. Ir arī dažādas organizācijas patērētāju aizsardzībai. Visas tās organizācijas svarīgas mūsu tagadnē nākotnē. Ir arī jāatbalsta eksports uz trešām valstīm, mēģinot izmantot uh, savstarpējamības principu un jāsamazina vai jānovērš sanitārija šēršļi vai uh, muitas šēršļi. Un mums ir svarīgi saglabāt augļu un dārzeņu kopīgo tirgus organizāciju. Organizēšana jau kā uzsvēra Trantīnī kungs, tas ir instruments, kas ir tieši vērts uz tirgu, bet augļu un dārzeņu un ražotā organizācijas un organizāciju asociācijas tieši pārtiek no šī tirgus un pārāk bieži tām traucē krīzes, kas saistīts gan ar apstākļiem, nelabvēlību, gan ar struktūrālām problēmām, kas saistīts mūsu noz ar mūsu nozaru. Paldies! Bardzo dziękuję za wyjątkowe. Paldies! Paldies par, šo ļoti par šīm ļoti interesantajām prezentācijām. Diemžēl laika mums vairs nav palicis daudz diskusijām, bet eh, no trīs ekspertiem mēs dzirdējām ļoti svarīgus datus, lai izprastu, cik ļoti specifisks šis sektors ir un kas tajā notiek. Tātad eh, mēs runājam par noteikumiem un to reformu. Vispirms pirmajam vārds. Paldies, eh, paldies, prieksēdētāja kungs. Saka Melokungs, es eh, vēlētos pateikties trim runātājiem par to, ka, ie, eh, ka iepazīstinājāt mūs ar augļu un dārzeņu situāciju Ziemeļa Eiropā. Vēlējos pateikt, ka man un mūsu komitejai ļoti svarīgi šķiet jūsu prezentētie pētījumi. Manā gadījumā. Substantīvamente estes, estes Tas ir ļoti svarīgi, jo es, pati, jo es pats sagatavoju ziņojumu par eh, augļu un dārzeņu situāciju Eiropā. Man jūs pētījums šķita ļoti interesanti. Um, jūs jau atbildējāt savos ievadvārdos uz virkni manu jautājumu, bet eh, par rekomendācijām runājot vai ir skaidrs, ka ziemeļu ražotāji, kur nodarbojas ar augļu un dārzeņu <clears throat> ražošanu Ziemeļa Eiropā, vai noteikumi mainīsies, un tas varbūt ir vairāk jautājums Vāhenes universitātes pārstāvēm. <clears throat> Cits jautājums. dzirdējām par ietvaru nosacījumiem, kāda šobrīd ir ražotājiem Ziemeļa Eiropā un Eiropas dienvidos. Un jūs jau pieminējāt, ka ir mazāk ražotāju organizāciju, toties tās ir lielāks un apvieno arvien vairāk ražotāju. vēlējos pārjautāt, kā tas ir saistīts ar jaunām investīcijām augļu un dārzeņu ražošanā un ražošanas ķēdē. Vai šīs nozara organizācijas pieaugot eh, apmēros piesaist ar vien jaunas investīcijas? Šobrīd Eiropā ir eh, daudz vecāka gada gājuma ražotāju, paraugoties uz Eiropas dienvidiem. Un interesanti, ka tas attiecās arī uz apvienoto karalisti, bet Spānijā, Portugālē, Itālijā, apvienotajā karalistē un Bulgārijā. Manas pieminētajās valstīs ir um, ļoti maz ražotāji, kuriem ir zem 35 gadiem, un apmēram 20% no zemniekiem ir virs 50 gadu veci. Polijā, Austrijā un Vācijā ir apmēram viena trešdaļa zem 35 gadu vecuma un divām trešdaļām ir virs 55 gadu vecums. Tātad jautājums par zemnieku novecošanos ir ļoti aktuāls. mums vajadzētu izveidot tādus noteikumus, kas pamudinātu jaunus cilvēkus nodarboties ar lauksaimniecību un tieši šo noža, nozari. Trentīnī kungs. Un šis mans jautājums ir domāts jums un attiecās uz Eiropas dienvidiem. Pie tam ne tikai Eiropas dienvidiem, arī Ziemeļāfriku. Āfrikas ziemeļos ir līdzīga sezonalitāte kā Eiropas dienvidiem. Kāda būs pieņemto lēmumu ietekme nozara organizāciju darbā, proti kā politiķu pieņemtie lēmumi var ietekmēt labākus ražošanas apstākļus. Es eh, vēlētos pajautāt par saikni starp ražotāju organizācijām un ražošanas ķēdi, pārtiks ķēdi. Bieži vien ražotājam ir grūti pārdot savu produkciju, jo iepircēji ir apvienojušies karteļos un nevienmēr cena viņus apmierina. Varbūt eh, mēs varētu mazliet padiskutēt par tiem politiskajiem lēmumiem, kurus vajadzētu pieņemt, lai atrisinātu šo plaisu starp ražotājiem un pārstrādātājiem, lai tiešām ražotājs varētu pārdot eh, savu produkciju, nebaidoties, ka tā nevienam nebūs vajadzīga dažādu apsvērumu dēļ. <clears throat> Un visbeidzot, par pārvaldību ražotāju organizācijās. Bieži vien ražotāji apvienojas organizācijās, un šīm organizācijām parasti tiek piemērots eh, kooperatīva status, proti tām ir jāpārdod sava produkcija bet uh, ir tādi ražotāji, kur ir pietiekami lieli un kur nevēlas uh, iesaistīties nekādas ražotāju organizācijas darbā, kuri paši pārdod savu produkciju. Tāpēc uh, ir tādas nozares, kurās ražotājiem nevēlas pieslēgties nevienam lielākam ražošanas uzņēmumam un pārdot produkciju pati. Vai mēs varētu vajadzētu mēģināt apmācot nozars organizāciju personālu, padarīt šīs nozars organizācijas spēcīgākas. Es piekrītu jūs teiktajam, ka mums ir nepieciešams strādāt efektīvāk. lai nozara organizācijas savā starpā sadarbojoties e, strādāt efektīvāk. Un tomēr situācija Eiropas ziemeļos un dienvidos ievērojami atšķirās. Bet e, runājot par piegādi, arī šeit e, mēs varētu pamudināt nozari pamainīt savas iestrādes un, piemēram, pamainīt iedzīvotāju ēšanas paradums, pamudināt iedzīvotājus vairāk lietot uzturā augļus un dārzeņus. Tā tad eh, efektīva ražošana, efektīva sadalas ķēde, un visbeidzot vajadzētu runāt arī par krīzēm. Varbūt jūs specifiskāk varētu parunāt par krīzes pārvaldību, bet paldies! Bardzo dziękuję, już czuję. Paldies, turpina prieksēdētājs. Jā, es arī uh, piekrītu jūs teiktajam. Glesis kungs lūdzu. Αρκετά ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις diezgan interesantas prezentācijas un ļoti svarīgas. Un tomēr tā uh, tiek radīts divas problēmas. Pirmkārt, ražotājs uzskata, atrodoties uh, savā ražotāja grupā, ka ir lieli konkurenti, kas viņu sabērš putekļos. Viņš viņus dēvēja par eh, ienaidniekiem, eh, eh, konkurentiem, lai kā mēs viņus sauktu, tie ir lielie kārteļi, kas vienkārši nospiež pie zemes mazo ražotāju. Jautājums. Kāda ir komisijas politika? Kāda ir Eiropas parlamenta politika? lai risinātu šo problēmu? Tas ir pirmais jautājums. Otrais. Starp ražotāju un patērētāju ir starpnieks, tirgotājs. Tas ir lielākais vinētājs. Viņš iegūst visu. Pēdējā laikā ir atklāts, ka attālums starp preci kas tiek ražota un patērēta, tirgotājs mm, iegūs neiedomājams summas. Kā jūs risināt šo milzīgo problēmu? Un tā kā tagad mm, mēs piedzīvojam mm, eh, saulainas dienas ziemā, Alkionīdes mēres, kā dēvēja sengrieķi. gadās, ka ir silts klimats negaidīti, tad tagad šajā likumdošanas procesā arī rodas tāds iespējas. Bet neaizmirsīsim lūdzu reālo situāciju, lai cik skaisti mēs runātu par gaidāmajiem tiesību aktiem. Paldies! Džinkuje, pan. Paldies! Ruperkungs lūdza. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Paldies, prieksēdētāja kungs. Sakaropē kungs. Paldies eh, ekspertiem par prezentācijām. Ļoti interesanti un ļoti noderīgi. Jūs tiešām esat eh, konkrētās nomas speciālisti un eksperti. Es eh, pārstāvu Lietuvu un padomi laikos mums e, kooperācija bija piespiedu kārtā, bet šobrīd kooperatīva tik daudz vairs nav. Tāpēc cilvēkiem tīri psiholoģiski ir grūti pārvarēt šo negatīvo pārliecību, ka kooperatīvas jau nekas labs nav. Vēlētos uzdot jums e, specifisku jautājumu. Ja pareizi atceros, jūs jau pieminējāt, ka augļu un dārzeņu patēriņš Eiropā ir samazinājies par 18%. Vēlētos pajautāt, kāpēc? Pirmais runātājs eh, runāja par ražotāju organizācijām kooperatīviem. Jātājums, kāds būtu adekvāts eh, kooperatīva E, darbības sfēras aspekts, vai viņiem vajadzētu sadarboties e, tikai un vienīgi ar ražotājiem uz lauka, vai arī nodarboties arī ar mazumtirzniecību un tādējādi uh, e, iegūtie līdzekļi varētu tiešā veidā palīdzēt uh, lau, zemniekiem. Jūs arī pieminējāt, ka kooperatīva kļūst ar vien lielāki. Varbūt jūs varētu pateikt, kuros, kurās nozarēs, kuros sektoros, kurus sektors tas skar visvaža, vaz, vislielāk. Vai tādos sektoros, kuros daudz ir sastājušies kooperatīvos, vai nē? neatkarīgi no, tās, neatkarīgi no tā, par kuru valsti mēs runājam, ļoti svarīgi ir godīga piegādas ķēdes organizēšana. Vai jums šķiet, ka būtu jēgpilni pieņemt un sagatavot regulu, kura e, sakārtot šīs attiecības starp ražotāju, pārstrādātāju un pārdevēju? Paldies! Prieksēdētājs Dekastro kungs lūdzu. Paldies, e, prieksēdētāju kungs, saka Dekastro kungs. Vispirms e, vēlētos pateikties e, mūsu viesiem, mūsu ekspertiem, jo tas ļauj mums labāk gūt ieskatu tajās problēmās, bet arī tajās iespējās, ko mums piedāvā augļu dārzeņu sektors nozarē. Šodien eh, mēs maz pieminējām Krievijas embargo, bet eh, ir skaidrs, ka šis sektors eh, daudz no tā cieš un eh, tas attiecās arī uz godīgu komisijas resursu sadalījumu visās dalību valstīs. Jautājums. Ņemot vērā jūsu ievadvārdus un ņemot vērā arī šeit izskanējušos komentārus, šķiet, ka dažādos līmeņos eh, organizatoriski ražotāji un zemnieki organizēs labāk. Uh, Iespējams, ka šī organizēšanās nenotiek tik veikli, kā mēs to gribētu, bet eh, jautājums man būs nedaudz citāds dabas. Vai jūs uzskatiet, ka mums vajadzētu pārskatīt eh, augļu un dārzeņu sektoru? Mēs to varētu labāk sakārtot, bet eh, es konkrēti konkrētu radikālu reformu nepieciešamību šorīt, šobrīd neredzu. Nākamais runātājs - Dorfmana kungs. Paldies! Es piekrītu De Castro kunga uzdotajam jautājumam. Es nezinu, vai kopējā tirgus organizēšana šajā sektorā būtu vajadzīga vai nē. Un eh, vai jūs, eh, eh, kā jūs vēlētos pārvaldīt politisko krīzi, kurā mēs šobrīd atrodamies? Es varbūt optimistiskāk uz to raugos. Ir tādas ražotāju organizācijas, kurām ir kapacitāte izdzīvot pie tam veiksmīgi krīzes apstākļos, bet um, izvērtējot dažādu programmu finansējumu, to iespējams arī vajadzētu ņemt vērā. Bet e, varbūt vajadzētu nošķirt tādas, tādas kooperatīvas un ražotāju organizācijas, kuras var izdzīvot krīzes apstākļos, un tādas, kuras varbūt nē. Nākamais e, par pārstrādi runājot. Ļoti daudz e, augļu tiek pārstrādāti, un es tiešām neticu eh, tam, ka šī pārstrāde varētu palikt nesaregulēta. Tāpēc eh, nedomāju, ka šis risinājums būtu pareizais. Visbeidzot, ja ir paredzēts eh, šo kopējā tirgus organizācijas reformu veikt, tad kāda būs šīs reformas daba? Vai jūs vēlaties samazināt, piemēram, insekticīdu lietošanas apjoms, jo to joprojām vēl tiek lietots daudz augļu un dārzeņu audzēšanā. Zinātne piedāvā jaunas risinājumus, domāju, ka mums to vajadzētu izmantot. Un eh, ir ļoti svarīgi atbalstīt šo nozaru, jo tas ir svarīgi Eiropas augļu un dārzeņu ražotājiem. Prieksēdētājs. Rērs kundze. Rērs kundze, paldies priekšsēdētāji. Delējas kundze, paldies priekšsēdētāji. Paldies par institutārajām prezentācijām. Es domāju, ka nav jāaizmirst iemesls, kura iemesla dēļ mēs esam likuši ražotājiem organizēties. Te es runāju par pašu ražotāju ieņa, ienākumiem. Es gribētu zināt, ko jūs domājat par attiecībām starp izplatības tīklu no, un ražotāju organizācijām, kā konkurences tiesības šai kontekstā varētu pārskatīt, lai ļautu labāk eh, laist pret stirgu, lai eh, salī, līdzsvarotu <clears throat> attiecības starp organizācijām un izplatī, izplatīšanas tīkliem. Un tad es runājot par 2011. gada koli baktērijas krīzi un neseno Krievijas embargo, kā var panākt to, kā var iedomāties, ka viena ražošanas daļa, kas tik labi organizēta, un jūs arī teicāt, ka uh, tā situācija katrā valstī tik ļoti atšķirīga, varētu nodrošināt, varētu rast tādu risinājumu, kas visiem der. Es domāju, ka kaut ko var uzlabot, apvienojot ražotājs, kas ir, tā sakot, neorganizēti. Nu, es domāju, būtu pārspīlēti sacīt, ka ražotāji, kas nav iesaistījušies kooperatīvā vai kādā ražotāju organizācijā, uh, Eh, vispār nav organizēta, jo patiesībā tirgus pats organizē un eh, viss kaut kādā struktūrā ir. Turklāt mm, ir nepārprotam skaidrs, ka visām, visiem tirzniecības spēkiem eh, ir jādara viss, lai zaudējumi ražotājiem būtu pēc iespējas mazāki. Un mēs zinām, ka uh, ir pārāk mazas investīcijas noiet veicināšanai dārzeņa augļu, pat, augļu patēriņam. Es vēlētos, lai jūs atbildat uz maniem jautājumiem. Paldies. Pan posūl Sebastija. Basties kungs, lūdzu. Yes, eh, Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties visiem šodien uzaicinātajiem ekspertiem. Bija interesanti jūsos klausīties, es esmu daudz uzzinājis, bet klausoties pēdējo runātāju Daska kungu, kurš runāja par atvērtām robežām un citiem projektiem, kā arī par eh, muitas nodevu samazināšanu dažādiem augļu un dārzeņu produktiem, tad eh, šajā aspektā, kā jau priekšsēdētājs teica, ļoti daudzi augļi un dārzeņi Eiropā ierodās no Āfrikas ziemeļiem. Vienlaicīgi tie paši augļi un dārzeņi tiek audzēti arī Eiropas dienvidos, bet uh, kādas prasības tiek izvilz, izvirzītas Eiropas ražotājiem un kādas Āfrikā, tā, tas ir kā diena pret nakti. Eiropā ir jāņem vērā vides prasības, sociālās prasības, bet uh, Āfrikas ziemeļos uh, par to vispār nedomā neviens. Es uzskatu, ka tā ir negodīga konkurence. Ja mēs vēl vairāk atvērsim robežas augļiem un dārzeņiem no Āfrikas, tad uh, mūsu nozare var vispār izbeigt pastāvēt. Šeit jau izskanēja, ka jaunieši nelabprāt sāk strādāt lauksaimniecībā. Es nāku no Valencijas, agrāk tur bija ļoti daudz lauksaimniecības uzņēmumu, bet tagad eh, lauki ir pamesti. Un eh, ir pat tādi lauksaimnieki, kuri vairāk neapstrādā savus laukus, jo tam nav jēgas un tas neatmaksājās. Un tad no Āfrikas ienāk augļi un dārzeņi, kuriem normatīvu un prasību ražotājiem nav nekādu, bet eh, savējos mēs neaizsargājam. Nezinu, vai tiešām saprat jūs pareizi, bet ja saprat, tad man tas liekas stipri bīstam. Priekšsēdētājs. Pentīkungs lūdzu. Dantin, euh, euh, oui, euh, merci pour euh, ces trois exposés. Dantēna kungs, paldies par šīm trim prezentācijām. Jūsu pētījumi attiec uz periodu līdz 2014. gadam. NK kopējas lauksamniecības politikas reformas ietvaros augļu un dārzeņu nozarei paredzēts uh, iespējas stiprināties, tas ir tiek veidots ražotāju organizācijas un arī sarunu vešanas spējas. Vai jums jau ir kaut kāds kritisks skatījums uz 2014. gadā īstenoto reformu? Paldies! Paldies, turpina prieksēdētājs. Tagad došu vārdu atbildēji un komentāriem Šapsa kungam no komisijas. Lūdzu! Thank you. Uh... Paldies, paldies, prieksēdētāji kungs. E, vēlētos e, pateikties, ka jūs organizējāt šo ļoti interesanto semināru par augļu un dārzaņu situāciju Eiropā. Kā jau zināms, arī komisija aktīvi iesaistījusies procesā, lai pārskatītu un raudzītos, kā notiek 2007. gadā pieņemtās reformas īstenošana dzīvē. Mani patiesībā nepārsteidz tas, ka e, komisijas secinājumi līdzinās ekspertu secinājumiem, kurus jau šodien dzirdējām. Komisijai ir skaidrs, ka augļu un dārzeņu nozara ir ļoti svarīga Eiropas lauksaimniecībai kopumā. Šis sektors ir ļoti dinamisks, tajā notiek daudz un dažādi pagrieziena punkti, pie tam eh, šie virzieni ir ļoti dažādi ne tikai pārvaldes un sadarbības līmenī, bet arī citos Tātad e, ne tikai kā organizēt ražošanu, bet īpaši šis sektors dinamiski darbojās, kā komercializēt un padarīt zināmākus savus produktus dažādās dalību valstīs. Komisija ar prieku ir novērojusi, ka ražojuma apjomi pieaug, un tas parādījās arī pētījumos. Iespējams, ka šis apjoma pieaugums nenotiek tik strauji, kā mēs to vēlētos. Tomēr ir skaidrs, ka sadarbības, eh, sadarba griba un arī sadarbības eh, momenti pieaug, un tas ir priecējoši. Cits moments, eh, kur šeit izskanēja patreizējā sistēmā, varbūt finansiāli un arī citā ziņā, tiek izskatīts. Par vidas jautājumiem runājot, apmēram 24% no visiem mūsu izdevumiem ir saistīti tieši ar vidi. Tas ir labs progress, iespējams, netiek pietiekami īstenots, iespējams, ka mums pašiem vajadzētu darīt ko vairāk, bet eh, tas ir ļoti svarīgs aspekts šīs sistēmas darbības sākumā. Pēc eh, manām domām būtiskākie trūkumi ir tieši sistēmas daudzšķautņainībā un kompleksībā. Viss, kas ir saistīts ar juridisko ietvaru un tiesisko vidi, vēl nav pietiekami skaidrs. Un Hogana kungs, lauksaimniecības komisārs, uh, ir apsolījis, ka arī augļu un dārzeņu nozara tiks iekļauta vienkāršošanas procedūrās, kuras esam paredzējuši pabeigt tādējādi, ka sagatavosim deleģētos un īstenošanas aktus. To mēs izdarīsim jau šā gada laikā. Protams, visas problēmas ar to jau atrisināt neizdosies, tomēr tas ir ļoti labs veids, kādā veidā konsolidēt patreizējo juridisko ietvaru, tiesisko ietvaru, lai tas e, būtu visiem daudz vairāk saprotams un netik sarežģīts. Piekrīt arī tam, ka lielākā daļa mūsu rekomendāciju un daļa no tām, kas izskanēja arī šeit, par e, tā mēs vēl dzirdēsim tuvāko gadu gaitā. Tas viss e, vēl papildus padomas darītajam un dalību valstu veiktajam viss kopā varētu kļūt par pamatu tādam plašākam tirgus regulatorā ietvara pārskatīšanas idejai. Komisija šobrīd ir paredzējusi 2018. gadā, vēlākais 18. gadā, ko tādu sagatavot. Un šo pārskatu sagatavojot, mēs eh, mēģināsim noskaidrot, ko vajadzētu darīt eh, augļu un dārzeņu nozarē. Varbūt eh, nedaudz saspringtāka situācija ir saistīta ar bažām, kuras savukārt rodas no finanšu pārvaldības. Kokobū jau ir diskutējis par augļu un dārzeņu režīmu šo pirmdienu, un ir skaidrs, ka ar dažādiem rīcības plāniem uh, mums būs eh, jāpalīdz un jāpamudina dalību valstis eh, samazināt nepatīkamās sekas un kļūdu robežu. Dalību valsts jau daudz ko ir darījušas. Vēl ir svarīgi pieminēt, ka krīzes pārvaldības aspektā runājot, mūs visus pārsteidz, kas notika pagājušu vasaru, kad spēkā stājās Krievijas embargo. Bet eh, pēdējo mēnešu laikā šķiet eh, sistēma kopumā ir izdzīvojusi un pāri par 600 tūkstošu tonu pārpalikuma tika izņemts no tirgus un tomēr pasākumi atbalstam darbojās. Ir vesela virkni programma, kas strādā šīs problēmas likvidēšanā, bet komisija darīs vēl vairāk. Īsumā Mēs e, komisijā strādājošie ar ļoti lielu interesi piedalāmies diskusijās. Esam priecīgi jūs iepazīstināt ar mūsu idejām, ar mūsu analīzi, ar mūsu priekšlikumiem, un tiešām esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība turpmākajos mēnešos būs ļoti auglīga. Paldies! Bardzo prošu našu ekspertu. Paldies. Tad tagad eh, došu vārdu mūsu ekspertiem, bet ļoti īsi lūdzu. Okay, thank you very... Paldies. Saka Bīmans, Bīman kungs. Paldies parlamenta deputātiem par uzdotajiem jautājumiem, kas bija interesanti. Diez vai man izdosies niansēt uz visiem atbildēt, bet uh, mēģināšu vismaz pieskarties būtiskākajām tēmām. Ar ko tad sākt? Melo kungs uzdeva jautājumu, kā mēs varētu vienkāršot noteikumus bez to nomaiņas. Ļoti interesants jautājums. Protams, ka mēs nevaram vienkāršot, neko nemainot, bet eh, es jau nesmu pilnvarots runāt par vienkāršošanu un ko konkrēti vajadzētu darīt, bet, eh, ja esmu pareizi sapratis no dalību valstu pārstāvjiem un sadarbojoties ar ražotājiem, tad tieši vidas jomā vidas nosacījumu izpildē ir tik daudz neskaidru un sarežģītu, ka vismaz tos nosacījumus un noteikumus varētu tā kā pamainīt. Uh, Tas parādās arī Eiropas komisijas veiktajos pētījumos, un tas ir arī dalību valstu novērtējumu summējums, ka vides pasākumi, protams, ir ļoti efektīvi, efektīvi, bet tie nedarbojās. Šobrīd ir ļoti daudz prasību gan ražotāju kvalitātei, gan pārstrādes kvalitātei, un ir vesela virkni tādu prasību, kuras izpildīt prasa ļoti daudz resursu. Tāpēc eh, arī ražotā, uz ražotāju organizācijām izdarītais spiediens ir liels, tiek prasīts, lai viņi uzlabotu savu vides pēdu. Iespējams, ka šajā jomā mēs varētu ko darīt vienkāršošanas labā. Uh, Es no savas puses vēlētos eh, ieteikt, lai vairāk tiktu darīts tieši mārketinga jomā. Un eh, mūsu ieteiktā schēma tāda arī bija, kā mēs varētu uzlabot tieši lauksaimnieku tirgus daļu. No vienas puses labāks mārketings un otrs eh, vairāk investēt cilvēku kapitālā. Tas varbūt būtu arī daļai atbildēts citu deputātu jautājums, tātad ko darīt ar pārstrādes un ražotāju organizāciju labāku organizēšanu. Apmācība, labāka personāla pārvaldība, tas e, nāks par labu daudziem. Tātad e, šī ir tēma, pie kuras vēlētos sīkāk pakavēties, pie kuras es ieteiktu sīkāk pakavēties. Jā, taisnība, vidējais e, lauksaimnieku vecums pieaug, un ir valstis, kurās tas ir vidējais vecums virs 50, lielākajā daļā virs 40. Tā tiešām ir tendence, ka e, daļa no lauksaimniekiem ar zemniecību nodarbojās tikai uz pusslodzi, ja tā varētu teikt, un liela daļa no tiem aizies pensijā un nekas vairs nepaliks. Par jauniešiem runājot, ļoti svarīgi ir pedagoģiski aspekti, piemērs, daudzās biznesa skolās vai ekonomiskajās nodaļās universitātē vispār netiek runāts gandrīz par kooperatīvu ideju. Pat manā universitātē pirms desmit gadiem kooperatīviem uzmanību nepievērsa vispār. Šķiet, ka kooperatīva vispār ir pazuduši no mūsu valodas un domāšanas. Un man ir lielā mērā priecē, ka mēs atgriežamies pie kooperatīva idejas, to izmantošanas un pārskatīšanas. Diez vai jūs varēsiet izmainīt universitāšu apmācības programmas, bet eh, tiešām, jā, es saprotu, man jābeidz, saka runātājs, bet eh, tiešām eh, tas varētu nākt par labu ražotājiem. Liela daļa jautājumu bija arī par ražotāju daļu un piedalīšanos e, pārtikas ķēdē. Viņiem ir jāstiprina sava tirgus e, niša, un e, mēs varbūt varētu kritizēt ražotāju organizāciju izmērus. Es nezinu, cik vajadzētu būt viņu darba dalībniekiem un eh, varbūt kā vajadzētu arī marketēt viņu darbu. Pietiek, priekšsēdētāji kungi. Viss. Lūdzu vārds nākamajam ekspertam. Grazie. Le domande sono tante. Paldies. Šeit bija daudz interesanti jautājumi. Bet es koncentrēšos uz uh, problēmu, kas saistīta ar importiem no Ziemeļa Āfrikas. Tad, kad gatavoju šo prezentāciju, es centos noskaidrot, kāda būs uh, apdzīvotības attīstība nākotnē līdz 2050. gadam. Redzam, ka daudzām valstīm uh, procentuāli iedzīvotājs skaits samazinās. Uh, Jo, principā, vienīgā valsts, kur dubultosies iedzīvotāju skaits, varētu sakot, kontinents, ir Āfrika, kur šis iedzīvotāju skaits pieaugs līdz 1,2 miljārdiem. Mēs nesenā projekta ietvaros devāmies uz Tunisiju un skatīties uz kaimiņu uh, valstīm Āfrikā, kas kļūst par importētāju valstīm. Nesen vēl atceramies bija problēma ar Ķīnā ražotiem tomātiem, un tas uh, praktiski izraisīja to, ka tomāts sāk izzust no Eiropas, bet patēriņš Ķīnā ir pieaudzis tādā apmērā, ka Ķīnai vairs nav nepieciešams eksportēt tomātus, un problēma atrisinājās pat no sevis. Līdz ar to, es domāju, mums ir jāskata arī šis aspekts, iedzīvotāju skaita pieaugums un doma par to, kurp mums jāsūta savu, savu ražojumu. Iedzīvotāju skaits pieaugs. Mums būs vajadzīgs 30-40% liels pieaugums ražošanā. tā ir problēma, protams, šobrīd, bet arī jāskatās uz nākotnes vajadzībām. Kas attiec uz lauksaimnieku novecošanu, nu, tas ir vispār zināms fakts. Un tieši šī iemesla dēļ ir kopīga organizācija, ir viens no risinājumiem, kas var palīdzēt sniegt atbalstu šīm saimniecībām. Ja 60 gadu vecumā lauksaimniekiem jāpārstāja nodarboties ar lauksaimniecību, tad mēs pazaudēsim 60-70% no līdzšanējiem uzņēmumiem lauksaimniecībā. Es domāju, ka tīri kopīga organizācija varētu palīdzēt eh, šī jautājuma risināšanā saistībā ar problēmām, kas izriet no lauksaimnieku vecuma vecāki eh, lauksaimnieki tomēr spēja vēl veikt daudzus darbus. Un mums jārisina, protams, jautājums ar to, kādēļ jaunieši nevēlas iesaistīties lauksaimniecībā. Nācim nu, redzot, tas ir saistīts ar eh, nespēju nopelnīt pietiekam. Nevar ikmē, cerēt uz regulāru ikmēnešu algu pietiekam apmērā. Līdz ar to, tad, kad es runāju par apdrošināšanu, es runāju par ieņēmumu apdrošināšanu. Par savstarpēju palīdzību, kad es runāju, es domāju, ka tas būs tāds veids, kā ražotāji varētu apvienoties un savstarpēji aizsargāt savus intereses. Varētu veikt apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas var ļoti nodurēt e, grūtos laikos arī Itālijā ir īstenot projekti, kas var nodrošināt eh, pietiekams ieņēmums uzņēmumiem. Ir daži apdrošināšanas uzņēmumi, kas eh, tagad sāk apsvērt darbību šajā jomā. Mēs runājam par attiecību arī starp ražošanu un mārketingu un eh, jāskarās, kas jau ir šobrīd pieejams dalību valstīs. Ir labas komercprakses kodeks, Dzirdējām arī iepriekš no komisijas attiecības starp ražotāju un mazumtirdzniecības pārstāvi ir privāta sektora attiecības, un tur viņi nevar iejaukties. Un tas simtprocentīgi neatbilst patiesībai. Es domāju, ka komercprakses e, daļējas regulējums Eiropas līmenī varētu vismaz kādu daļu no problēmām atrisināt kas attiec uz rūpniecisko pārstrādi un krīzes pārvaldību. Šeit es domāju par brīvas izplatīšanas jautājumu. Tas ir viens no rīkiem, kur mums deva komisija, un, un tas varētu palīdzēt atrisināt dažus no problēmām. Rūpnieciskā pārstrāde, manuprāt, ir noderīgs instruments. Tādējādi tik palīdzēts arī ražotājiem, kas nav partneri, un Viņi ne, varētu izmantot cits finansējuma avots. Euh, sur lesquels j'ai été interrogé, euh, la baisse de la consommation, il s'agit de la baisse de la consommation de fruits et Runājot par uh, svaigu augļu un dārzeņu patēriņu samazinājumu, tas nav jauns fenomens. Iemeslu tam ir daudz. Iespējams konkurence no piena produktu puses, tad arī daži aspekti saistībā ar, ar dārzeņu un augļu praktiskumu Bieži vien augļu dārzeņi ir dārgi, kad jūs salīdzināt ar citiem produktiem, tad tāds iespējas var rasties, taču pētījumi liecina par pretēju. Patērētājiem ir zināmi e, vidusjūras diētas labumi, taču zinātniskie pētījumi pārāk ir ievilkušies, tā tad ir arī skolās jāizvērš uh, informācijas kampaņas, lai patērētāju ēšanas paradums mainītu pašā saknē. Un tad vēl jāsaka, es, ne, mm, es nepareizi eh, izteicos, man varēja pārprast. Es runāju galvenokārt par savstarpējamību, nevis par to, kas par jāatsakās no muitas nodokļiem. Turcija, piemēram, kad mēs vēlamies eh, eksportēt eh, dārziņus un augļus uz Turciju, tad eh, šis mūsu tarifs ir 50%. Mēs pieprasām uh, savstarpējumību gan vīdes uh, aspektu ziņā, gan arī darba spēka ziņā un tā tālāk. Paldies! Paldies par, šiem, par šo lielisko prezentāciju. Tas uz mums atstāja ļoti lielu iespaidu. Un es domāju, ka mēs varam daudz ko secināt šajā jomā par to, kas nu, būtu noderīgs nozarei. Paldies visiem, un es arī atvainojos, ka mēs tik ilgi uh, palikām pie šī tēmata, bet runa ir arī par atšķirīgiem reģioniem, un ir liels atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem, ir atšķirīgi izaicinājumi ražotājiem. Vecās dalībvalsts, jaunās dalībvalsts, arī tur ir atšķirīgi izaicinājumi, daudz sensitīvas lietas. Daudz varbūt uh, nefunkcionē tik labi, bet maksā pietiekami daudz. Tā kā paldies vēlreiz e, mūsu ekspertiem. Mums uzreiz jāpāriet ir pie nākamā darba kārtības punkta. Paldies, ka ieradāties. Tātad beidzam šo punktu un ejam tālāk pie nākamā. Arī nākamais punkts mums ir ļoti svarīgs un interesants temats, kas regulāri tiek apspriests. Respektīvi, viedokļu apmaiņa tagad ir paredzēta ar Līviju Pomodoro kundzi. kuriem ir Milāns pārtiks tiesība aktu un politikas centra. Vēlos jums atgādināt, mums pagājušajā gadā bija tas gods sveikt šeit Fišler kungu runājam par Expo Milānā. Bija ieradies Itālijas pārstāvis no nevalstiskās organizācijas par klimatu pārmaiņām. Un tagad mums ir šī centra priekšsēdētāji. De Castro kungs mums šo tematu atkal un atkal uh, liek darba kārtībā, nu, tad šodien mums organizēt viedokļa apmaiņa. Un tad pievērsīsimies šim tematam. Nu, ja visi ir gatavi, došu tad vārdu centra priekšsēdētājai, viņas prezentācijai, un vēlreiz atvainojos, ka mēs iekavējām darba kārtību. Grazie Presidente, cercherò di contenere in pochi minuti il mio intervento. Paldies. Priekšsēdētājs centīšos izteikties īsi. Il Milan Center for Food Law and Policy. Milānas pārtiks tiesību aktu un politikas centrs tika izveidots Milānā. Ņemot vērā Expo Milānā un to mēs kā mantojumu vēlamies atstāt nākamajām paudzēm. Ideja bija izveidot un veicināt platformu, kas būtu pirmais eh, sekmīgais solis, virzoties uz galveno mērķi, izveidot daudzpusēju konvenciju par tiesībām uz pārtiku un garantētām tiesībām uz pārtiku. tiesības uz pārtiku nav kaut kas tāds, kas oficiāli tiek atzīts visā pasaulē. Tikai atsevišķās pasaules daļās eh, tas tiek oficiāli atzīts. Mūsu mērķis bija censties panākt, ka Itālijas varas iestādes vadītu darbu uh, pie tā, lai šī, šādas tiesības tiktu atzīts. Un tā ir daļa no galvenā ziņojuma, ko Expo 2015 mēģina panākt. Bet mums daudz kas vēl ir darāms. Mēs cenšamies būvēt eh, kā tiltu starp eh, izstādi Milānā un 2020. Eh, gada izstādi Dubajā. Tas izriet arī eh, no itāļu tradīcijām. Anno mēs eh, cīnījāmies par šādām tiesībām uz pārtiku, lai tās būtu atzīts visā pasaulē, cīņa pret organizēto noziedzību, tāpat arī pret sieviešu ģenitāliju sakropļošanu un cīnījāmies arī par tiesībām cilvēkiem ar invaliditāti. Itālijai ir arī daudzpusējais aģentūras, FAO piemēram, un cits e, Eiropas aģentūras darbojās Itālijā. Eiropai ir jāspēlē sava loma šajā jautājumā, un tieši, tieši tādēļ esam šeit, lai atzinīgi novērtētu Eiropas parlamentu darbu šajā jautājumā, un tāpat arī uh, sajustu atbalstu savā darbā, apspriežot šos darba mērķus ar jums. Ir dažādas e, rezolūcijas ierosināts, ko parlaments ir pieņēmis tieši saistībā ar pārtiks jautājumiem un tiesībām uz pārtiku. Piemēram, stratēģija, lai uzlabotu pārtiks ķēdes e, stratēģiju, pārtiks ķēdes funkcionēšanu Eiropā. Uh, pasākumu, lai samazinātu pārtiks atkritumus, nepietiekam uzturi jautājumu bērniem no jaunatīstības valstīm. Tā tie tikai daži no tematiem. Manuprāt, šīs idejas ir ļoti svarīgas, cenšoties īstenot tūkstošgads attīstības mērķis. vēlos pieminēt kopīgo attīstības ietvaru Eiropas Savienībai, kas pieņemts 2014. gadā. Un e, tā ir viena no galvenajām prioritātēm globālajā attīstībā pēc 2015. gada. Es balstītos uz cilvēktiesībām un koncentrētos uz cilvēkiem kā tādiem. Tas iet tālāk par e, pārtiks apgādes drošību Mums jāuzskata tiesības uh, uz pārtiku kā viena no pamatiesībām. Kā mēs zinām, Eiropas Savienības uh, nostāju veidoja komisija pēc vairākām konsultācijām, ko pilnībā atbalstīja parlaments. Savā paziņojumā kur tika skatīta darba kārtība pēc 2015. gada. Vēl daudz, kas, protams, darāms ir. Un tieši šī iemesla dēļ radās ideja Milānā izveidot centru. Tādējādi cenšoties nodrošināt, ka mēs turpinām strādāt pie šī mērķa sasniegšanas. Tā ir vēlme turpināt zinātnisko attīstību šajā jomā, tā skaitā pētniecība ekonomikā, pārtiks jomā, lauksaimniecībā, cenšoties nodrošināt eh, to, ka mēs apkopojam zināšanas, kas ir visdažādākajās jomās pieejams. Nodrošinot to, ka tiek salīdzināt svarīgākie dati, kritiski tiek vērtēta likumdošana, Un tas viss ar mērķi censties nodrošināt, ka mēs esam kā atsaucas punkts jebkuram, kurš strādā pie šāda veida jautājumiem, jebkuriem ekspertiem vismaz zinātniskajā lauciņā. Protams, arī politikā un ties, tiesību zinātnēs. Arī tur eh, ir aspekti, kas skar tiesības uz pārtiku. Un varētu t, kalpot kā īpašs papildu instruments, palīdzot pārvarēt pašreizējo krīzi, kas daļai ir arī pārtiks krīze. Un mēs Milāns centrā būtu gatavi sagatavot dokumentus ne tikai tehniskiem ekspertiem, bet arī citiem. Mēs vēlamies popularizēt šīs idejas sabiedrībā, informēt to sniegt politiķiem un sabiedrības pārstāvjiem tos instrumentus, kas viņiem nepieciešami jaunu noteikumu sastādīšanā. 2015. gada izstāde ir ļoti labs veids, kā sasniegt šo mērķi. Milāna pārtiks jomā 15. gadā būs pasaules galvaspilsēta, un mūsu mērķis ir turpināt attīstīt šo pasākumu skatoties nākotnē Mēs vēlamies nodrošināt to, ka mērķis pabarot visas planētas iedzīvotājus būtu pietiekami aktuāls. Mums jārunā par nākotni, un tas nozīmē jāgatavojas nākotnē. Manā profesionālajā pieredzē esmu saskārusies ar cīņu pret ļauniem spēkiem, kā pārobežu noziedzību, bet esmu saskārusies ar labo cilvēku, kas eh, strādā, lai palīdzētu bērniem Āfrikā un līdzīgi. Taisnīgumam ir jābūt viss cilvēks eh, labā, tā ir daļa no mūsu kultūras. Dzīve man ir devusi daudzas iespējas un tā rezultātā es arī pieņēmu Milāns izstādes organizatoru piedāvājumu censties nodrošināt, lai Milāna 2015 eh, kļūtu eh, par kaut ko vairāk eh, kā vien pētniecības darba rezultātu izstādi. Mēs vēlamies redzēt, lai cilvēki vairāk apzinātos to, cik svarīgi ir censties nodrošināt, ka pasaulē ir labāka vieta, kur dzīvot. Protams, ka aktuāls ir arī laika jautājums. Tas padara sarežģītu izmaiņu iedzīvināšanu. Mums priekšā ir grūti izaicinājumi, bet mēs turpinām smagi strādāt, lai sasniegtu savus mērķus. Problēmas mūs nebiedē. Mēs esam daļa no pilsoniskās sabiedrības, un arī mēs vēlamies, lai pasaule ir labāka vieta, kur dzīvot. Mēs nevēlamies, lai tā paliktu šajā situācijā vai situācija pasliktinātos. Un eh, kā mēs varam uzlabot pasauli? Uzlabot to mēs varam izmantojot eh, tiesību aktus, lai izveidotu nepieciešamos noteikumus un nodrošinātu, ka tiesības uz pārtiku, kļūst patiešām par patiesām universāli atzītām tiesībām. Tātad. Mēs uzskatām, ka savu mērķi mēs varam e, īstenot, ja saņemsim Eiropas atbalstu. Tie būs pirmie soļi garā ceļā uz priekšu, lai vismaz minimālos noteikums eh, īstenotu, kuriem varētu piekrist visas pasaules valstis, garantējot personu tiesības. Tas izklausās kā manifests, bet eh, ļoti daudz darba notiek šobrīd pie šī jautājuma. Ļoti daudz eh, cilvēku strādā, lai izveidot nepieciešamo pamatu, kas ļautu mums labāk sadarboties gan Eiropā, gan visā pasaulē. Paldies! Jako pierwszego poprosimy o zabranie głosu posłów. Jā, paldies. De Castro kungam pirmajam vārds. Lūdzu, profesor kungs. Un ringraciamento uh, eh, non... Paldies. Es centīšos izteikt komentārus par šo tematu. Sākšu ar uh, pateicību un Dāro kundzei par to, ka viņi ir ieradusies šeit, lai runātu par šo iniciatīvu un pārstāv Milānas centru mūsu komitejā. Izstāde Milānā, protams, ir iespēja, kā mēs to vairāk kārt jau esam pārunājuši parlamentā, iespēja censties atrisināt lielākos izaicinājumus, ar ko cilvēks saskarās. Un šī problēma piekļuva pārtikai ir viens no problēma jautājumiem, ko esam skatījuši, un tas ir ļoti nopietns. Tik tiešām bija patīkami klausīties jūsu prezentācijā, kas eh, apraksta to, kā jūs strādājat, tas sakrīt arī ar mūsu kompetenci. Mēs ceram, ka mums eh, izdosies atrisināt, vai vismaz, ja neatrisināt, tad uh, nodrošināt to, ka parlaments ir sniedzis savu ieguldījumu šīs problēmas atrisināšanā, kā to aprakstīja Pomodoro kundze. Un šī jautājuma, kā jau minēju, cieši saistīta ar šīs komitejas kompetenci. Visas problēmas, kas saistīts ar atkritumu apsaimniekošanu, atgādināšu Pomodoro kundzei, ka iepriekšējā parlamenta sasaukumā tieši šī komiteja bija tā, kas eh, pieņēma svarīgu rezolūciju par eh, pārtiks atkritumiem. Mēs joprojām gaidām, kad no tā izrietēs eh, kādu taustām rezultātu. Mēs ceram, ka Junkera komisija vismaz mēģinās nāk klajā ar skaidriem priekšlikumiem attiecībā uz pārtiks atkritumiem. Un tiesības uz pārtiku ir ļoti būtisks jautājums, un mums priekšā ir arī tāds kā paradoks. Bagātajās valstīs pieauga aptaukošanās problēma, ne tikai bagātajās valstīs tur ir pārāk daudz pārtiks, un tad, protams, dramatiskie notikumi ar nepietiekamu uzturu daudzās pasaules daļās, un tas ir savu veidu paradoks. manuprāt, mums ir pienākums ja mēs nevaram rast atbilstošu risinājumus, tad vismaz būtu jāuzdod pareizie jautājumi. Milāna 2015 būs e, lieliski iespēja, jo visi uzdos jautājumus, un manuprāt, Milāns centrs e, varētu būt e, kaut kas, kas paliek mantojumā, kā kaut kas ļoti noderīgs. Tas skatā juridiski, jo daudzi jautājumi saistībā ar dabas resursu pārvaldību ir saistīti ar centieniem eh, atrisināt atšķirīgas juridiskas situācijas dažādos kontinentos, piemēram, kā mēs redzam, šīs zemes sagrābšanas problēma, un, un tad mums jāmeklē kāds, eh, kādu risinājumu. Vēlreiz eh, paldies Pomodoro kundzei. Un mēs ļoti gribētu, lai viņa atstāja pie mums arī savu tekstu, lai mēs to varētu iekļaut rezolūcijā. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Zulokungs. Grazie, prezidente, grazie, prezidente Pomodoro. Auskultā... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Pomodoro kundze. Es ļoti uzmanīgi klausījos jūsu sacītajā, Pomodoro kundze, un te man jāsaka, ka mani visnotaļ patīkami pārsteidza jūsu sacītais. Uh, jo bez šīs interesantās saiknes ar uzņēmumu darbību ir arī centieni uh, izmantot uh, visas iespējas, kas parādās. Te bija runa par uh, pārtikas drošumu, par augstas kvalitātes pārtiku, bet runājot par kvalitāti jādomā arī par veselības jautājumiem. Augstas kvalitātes pārtika nozīmē arī vīdi sociālētiskos jautājumus. Un tās ir pamati jomas, kurās mēs ar eh, Milānu 2015 varam eh, kaut ko ietekmēt. Mums ir jārīkojas, ja mēs vēlamies panākt kultūrāls izmaiņas, kultūras izmaiņas. Tātad eh, Milāno 2015 ir laba iespēja, taču tā būs laba iespēja tikai tad, ja mēs mainīsim savu skatījumu uz lietām, jo mums nepieciešama uz vidi balstīta pieeja pārtikai. Tā ir pilnīgi atšķirīga no tās, pēc kuras vadāmies pat labam. Tas būtu svarīgs solis progresa virzienā visiem, ja mēs to panākt. Es ceru, ka daudz uzmanības šim aspektam tiks veltīts, un es ceru, ka Milāna 2015 nekļūs vienkārši par tādu pasākumu, kas neko reāli neietekmē pēc tam, kad tas beidzies. Paldies! Paldies! Tagad Dantē, Dantēna kungs lūdzu. Es vēlos pateikties no savas puses Pomodoro kundzei par viņas uzstāšanos vispārīgā uh, globālā izstāde par savu mērķi galvenokārt izvirza progresi. Milāna, Itālija šīs izstādes kontekstā ir izšķīrusies virzīt to tematu, kas daudziem arī es iestādēs šiet noiets posms. Bet te ir runa par pārtiks pieejamību, par tās kvalitāti, un šie temati patiesībā nodarbinās eh, cilvēku prāts arī nākotnē, un Tie katrā ziņā būs temati, kurus nākotnē pasaulē būs vēl jau grūtāk atrisināt, ņemot vērā enerģētikas aspektu. Izmantojot tātad izceļot šos tematus eh, Milānas eh, pasaules izstādē, mēs saprotam, ka arī mums šie temati ir svarīgi. Jūs pieminējāt, ka pārtika arī kultūras sastāvdaļa. Un Milānā mēs nosūtīsim šo vēstījumu. Tas ir vēstījums, kas ir jāuztur eh, dzīves visā pasaulē, un es vēl, vēlos jums pateikties, ka jūs eh, to uzsverāt šādu, un mēs atbalstīsim jūs, jūs nākošajās institīvās. Paldies! Dziękuję, pan poseł Agniu. Turpin priekšsēdētājs Aņokungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ar interesi noklausījos Paulo de Castro, un viņš pieminēja atkritumus. Nav šaubu par to, ka ir milzīgs atkritumu daudzums pārtiks ķēdē, nu, īpaši arī patērētē puses. Ir divas lietas, kas manā skatījumā ir jūsu atzinumu vērts. Ko jūs par to domājat? Proti, pirmkārt, pārtiks atkritumi, tādi kā tie ir. Pagātnē to mēs izbarot cūkā, un to sauca par uh, Eh, pārtikas, eh, par cūkas dēvnu, varbūt nepatīkams nosaukums, bet nu, tā viņš bija, un cūkas labprāt to ēda. Un tad mēs savukārt ēdām cūkas. Tagad problēma ir tāda, ka tagad eh, to saist ar dzīvnieku slimību pārnes. Mēs dzirdējām, kā Lielbritānijā uh, mucu nagu sēga sārgās tieši šādi, bet tomēr tā ir pārtika un uh, cūkas labprāt vēstu, vai runātāji uzskat, ka pārtikas e, atkritumus varētu izbarot cūkām, vai arī tas ir kaut kas tāds, kas uzskatāms par priekšvēsturisku vecu noiet posmu un tam vairs nevaram atgriezties. Cits uh, e, atkrituma veids ir kautuvēs. Tradicionāli uh, e, kautuvju atkritumi bija ar augstu proteīnu sastāvu un tos arī izbaroja dzīvniekiem. Bet tagad lai ko mēs darītu, mēs nedrīkstam vienas un tās pašas sūgas um, gaļu izvarot uh, tai pašai sūgai. Bet patiesībā mm, cūkas uh, gaļu var taču izbarot uh, vistām un otrādi. Uh, Eh, galvenais ir vienkārši eh, neizbarot vienu sugu tai pašai sugai, bet sabiedrība tam pretojas, pretojas, es gribētu zināt, kāds ir jūsu ieskats. Ir uh, atkritumi, ir tie, kam tie varētu nodarīt, nodarīt, vai esam gatavi šādi rīkoties. Paldies. Priekšsēdētājs, jā. Bet uh, šādi šie atkritumi Uh, tika uh, apstrādāti, pārstrādāti uh, termiski un tikai tā tie tiek izbaroti citām sugām. Palsen kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un uh, sveicināts šeit Pomodoro kundze. cilvēces nākotne uz zemeslodes ir tāda, ka šobrīd mūs ir 7,5 miljārdu Visticamākais, ka 30-40 gadu laikā mūsu daudzums būs pieaudzis līdz 10, 11, pat 12 miljardiem. Un eh, mums ir tikai un vienīgi šī zemeslode. Tā nepaliks nedz lielāka, nedz to nepaliks daudzāk, un mēs nevaram atrast arī citu apdzīvojamu planētu. Tātad, kas mūs sagaida? ir eh, milzīgs izaicinājums, šobrīd neatrisināms. Mums ir jātiek garā ar klimata izmaiņām, mums ir jānodrošina šie 12 miljārdi ar ūdeni, gan ar dzeramo ūdeni, gan lai ūdens jūrās būtu tāds, kā tas ir. Mums būs jāsaglabā bioloģiskā daudzveidība, ja mēs gribam izdzīvot kā suga homo sapiens. Un mums eh, būs jāsaražo pietiekam daudz ēdamā visiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums e, pārtiks ražošana ir jāefektivizē. Tas ir viens problēmas aspekts, bet es personīgi esmu pietiekami veca, lai vēl ļoti labi atcerētos, kāda bija dzīvo pasaules kara laikā. Man bija, man nepietika ēdamā, es bērnībā esmu cietusi badu, Līdz ar to man vēl ir saglabājušās emocijas, un es eh, vēlreiz vēlētu pat pateikt, ka mēs nerunājam par solidaritāti. Mēs runājam par eh, kvalitāti, manuprāt, muļķīga prasība, bet vai mums nevajadzētu arī vairāk runāt par to, lai mēs nekļūtu ar vien resnāki un izvēlētos tikai kvalitatīvu pārtiku un izvēlētos neredzētos miljonus bērnu, kuri mirst vadā. Mums ar to būs jāskatās. Mēs varam aizbraukt uz Libānu un paskatīties, kā tur bēgļu nometnēs, ko viņi tur ēd un cik bieži nedēļā. Kāpēc es par to runāju? es eh, vēlējos pateikt, ka man vēl ir sajūtas un atmiņas. Es atceros, ka es piecu gadu vecumā cietu badu, man nebija ko ēst. Un tad, kad Zviedrijā iestājās miers, es varēju paēst. Un ja es ēdu, tad es eh, uzbarojos. Un ja es uzbarojos, tad es esmu skaista. Tāda bija 40. gadu realitāte Zviedrijā. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za. Paldies, paldies Polsens kundze par jūsu emocionālo vēstījumu. Ropes kungs lūdzu diskusiju noslēgumā. Paldies, prieksēdētāja kungs. Ļoti interesanta prezentācija no Pamodoro kundzes puses tiesības uz pārtiku ir ļoti svarīgs aspekts. Šeit tad mēs pieminam arī tiesības uz tīru dzeramu ūdeni, un eh, arī ūdens ir būtiska mūsu ēdienas sastāvdaļa un daļa. Man ir konkrēts jautājums, vai jums ir kādi konkrēti priekšlikumi, jo šobrīd mēs redzam, ka pasaule arvien vairāk noslāņojās. Arī Eiropā dzīves standarti arvien vairāk atšķirās, ir tādi, kur paliek arvien bagātāki katru dienu, viņi var izvēlēties vislabākās kvalitātes pārtiku, bet ir ļoti daudz cilvēku, kuri dzīvo zem nabadzības robežas kā jau Polsens kundze teica, ir tādi, kuri ne katru dienu pēd. Un eh, kā jums šķiet, kā mēs varētu nodrošināt adekvātu, sabalansētu pārtiku visiem, kurā būtu gan kaloritāte, uh, kas varētu pabarot arī minimālo algu saņēmējus Eiropā. Kā mēs to varētu sakārtot? Varbūt, ka būtu nepieciešami kādi, mak kādi papildus maksājumi un granti. Tātad e, ir tādi cilvēki, kuri dzīvo bez ģimeņa un valsts atbalsta. Protams, mans jautājums, kā mēs varam šo pabarošanas vēlmi tiešām no papīra pārnest uz realitāti? Paldies! Prieksēdētājs. Nākamais. Es tagad eh, vēlētos dot vārdu Pomodoro kundzei atbildēm, bet īsi lūdzu. Paldies! Es e, esmu ļoti priecīga, ka man šodien bija iespēja uzstāties jūsu komitejā. Jūs man uzdevāt ļoti labus un interesants jautājumus. Es e, ļoti labi saprotu, kas šeit ir likts uz spēles. Jā, iespējams, ka mums e, ir tikai viena planēta, un iespējams, ka iespēja mums ko atrisināt vairs nav daudz. Tāpēc tieši Milānas Expo 2015. gadā ir izvēlējies šo tematiku. Mēs nevaram laist šo iespēju garām. Mēs runājam par tik daudz problēmām - klimata problēmas, vides, pārstrādes problēmas, pārtikas sadale, solidaritāte, tīrs ūdens, bioloģiskā daudzveidība – dažādas eh, audzēšanas metodas, sēklas materiāls. Un eh, mēs eh, nedrīkstam pieļaut, lai pārtiks ražošana padarītu kāda makus stipri biezākus, kamēr lielāko daļu padarītu nabadzīgus. Vēlētos uzreiz pateikt, ka visām pasaules izstādēm pastāv risks, ka tā ir tāda ļoti laba skatuve, sava veida teātris ar sava veida aktieriem. Jā, es piekrītu, tā ir skatuve, tas ir teātris, un e, mēs varam izvēlēties spēlēt priecīgu un ņipru lūgu, bet e, ja šī luba, luga nebūs nekādā veidā saistīta ar mūsu realitāti, tad neviens to neskatīsies. Doma jau ir tāda, ka šīs izstādes atspoguļo cilvēces e, mērķus, vīzijas, bet arī realitāti, un nedrīkst būt tā, ka šī izstāde ir tikai un vienīgi skaisti noformēts skatloks. Godātie kolēģi, stāsimies pretim šim izaicinājumam un risināsim problēmas kopā, tāpēc es šodien esmu šeit ieradusies. Vēlētos pateikties, sirsnīgi pateikties visiem tiem, kuri izteica vēlmi šo Milānas projektu redzēt kā solidaritātes tiltu starp tiem, kuriem ir ko ēst un tiem, kuriem ne. Uh, bet atcerēsimies, ka bieži vien šī saikne ir kultūrāli iekrāsota, un tāpēc problēma risinot ir jāņem vērā arī kultūra vēsturiskie aspekti. Protams, ja mēs neēdīsim, mēs mirsim, mirsim. Tas ir visiem skaidrs. Līdz ar to, ja mēs vēlamies paēdināt pasauli, mums eh, ir jāatbild uz veselu virkni jautājumus, kuriem šobrīd atbildes varbūt vēl neviens nespēj sniegt bet nevajadzētu sajaukt visu tādā kopīgā muslī. Lielie principi jau ir ievēroti. Un kāds tad ir ilgtspējības kodols? Ilgtspējas kodols ir tāds, ka jebkurai darbībai ir jābūt ilgtspējīgiem rezultātiem. Tad varbūt iedomāsimies, ka mūsu planēta jā, mums tā ir tikai viena, mēs nedrīkstam to padarīt dzīvībai neadekvātu. Tas ir atkarīgs gan ar mūsu attieksmi pret apkārt esošo dabu, gan arī pieņemot politiskus lēmumus bagātību pārdalē un sadalēji, lai nebūtu tā, ka tas, kas piedara mums visiem, pēkšņi kļūst par kādas mazas grupiņas īpašumu. To mēs redzam ļoti daudz kur cilvēks attīstības vēsturē. Piemēram, klimats strauji mainās un ir grupējumi, kuri no tā kļūst milzu ekonomisko labumu. Vai tā tam būtu jābūt? Tas pats attiecās uz daudzveidību, gan bioloģisko daudzveidību, gan pārtikas produktu daudzveidību. Bet eh, neaizmirsīsim arī dabu. Mēs visi esam biosfēras sastāvdaļa. Ja mēs eh, sagrausim šo biosfēru, tad mums eh, dzīvot nebūs atlicis daudz kā sugai. Un kur tad mēs sāksim? Ir tādi, kur apgalvo, ka mēs uz dzīvi un dzīvību raugamies ar rozā brillēm, bet eh, es sev uzskatu par ļoti pragmatisku personu, bet vienlaicīgi arī es sapņoju. Arī man ir vīzijas un ilgas, bet eh, šiem sapņiem tie var balstīties tikai, ja mēs stāvam ar abām kājām uz zemes. Es uzskatu, ka patiesa solidaritāte solidaritātes pamatakmens, stūrakmens ir patiesībā vienoties par minimālām prasi, minimālām normām, minimālu piegādājumu visiem. Bieži vien ir tā, ka e, noteikums vai prasības izpilda kāda daļa, bet pārējie nē. Bet, ja noteikums izpildīs visi, tad tiešām mums visiem arī būs garantijas, ka mēs izdzīvojam. Visi cilvēki uz šīs planētas. Es e, ļoti labi apzinos, ka mūsu darbam seks varbūt redzēsim pēc daudziem gadiem. Mums e, ir jāizma, jāizmanto mūsu rīcībā esošās zināšanas. Un vēl bez tam ir jābūt pārliecībai, ka mūsu rīcība, mūsu paveiktais strādās solidaritātes labā. Bet eh, runājot par solidaritāti, uzreiz ir jāpiemina minimālais nodrošinājums, bet tad visiem. Ko mēs vēlētos darīt? Eh, piemērs. 2020. gadā Dubajā pasaules eh, izstādes tēma būs inovācija tehnoloģijas. Kāpēc piemēra šo Dubajas 2020 izstādi? Tāpēc, ka jau šodien, 15. gadā, mums ir eh, jāveic tāda pārēja, kas tad būs Dubajā. Inovācijas un jaunākās tehnoloģijas var palīdzēt mums atrisināt virkni praktisku problēmu. Kurā virzienā doties? Jā, protams, mums ir jāpabaro visi cilvēki, bet eh, pārtiks rūpniecībā zudumu ir tik ārkārtīgi daudz, ka tas vispār nav prātam aptverami. Uh, Šeit bija viens jautājums par pārtiks atkritumiem, vai, vai piemēram milzīgo kautuvi Čikāgā. Gadu desmitiem, patiesībā gandrīz simts gadus, gandrīz gadsimtu. Tā bija e, lielākais darba devējs un nodokļu maksātājs Čikāgā. Un e, toreiz ap šo milzīgo eh, kautuvi eh, izplatījās tāds aromāts, ka to neviens nevarēja izturēt. Bet tad eh, Čikāgo sāk attīstīties un kautuves atkritumus izmantoja gan atgramotāju dzīvnieku pārbarības sagatavošanai, gan arī uh, izmantojot, gan arī ražojot eh, mēslojumu. Un eh, Čikāgā tieši šī mēslojuma ražotne radīja ļoti labus eh, izaugsmas iespējas pilsētai un arī bagātību tiem, kuriem šī ražotne piederēja. Vai tas bija labi vai slikti, es nezinu, bet jūsu pieminētais pārtiks, pārtiks izšķērdēšana Jā, tas ir jārisina. Arī jūs pieminētais liekais svars. Ir tādi, kur ēd pārāk daudz, un ir tādi, kuriem nepietiek ēdiena. Arī par to mēs runāsim šajā Milānas eh, konferencē. Arī jūs esat pieņēmuši vairākas rezolūcijas par izvairīšanos no pārtikas izšķērdēšanas. Pēc iespējas mazāk pārtikas atkritumu pēc iespējas mazāk šķērdēšanas. Un vēl bez tam šo atkritumu, ja nu tāda ir, izmantošana adekvātā veidā. Diemžēl neesmu pietiekami kompetenti runāt par šo atkritumu izmantošanu. Es e, neesmu to pētījusi. Vēlējos tikai pateikt, ka problēma samazināt pārtiks atkritumus un šķērdēšanu, tās risinājums arī ir mūsu skatu iekļāvumā. Šeit arī vēlētos noslēgt savas atbildes. Prieksēdētāji kungs, paldies! Paldies, ka uzklausījāt mani! Un eh, noslēgumā vēl viens teikums. Tas, ko esam iecerējuši, paradoxāli bieži vien izrādās tā, ka pēc 2015. Eh, gadam mēs turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem. Tas ir ļoti ilgstošs process un eh, ir jāsaprot, kādas ir ikdienas problēmas eh, parasto cilvēku dzīvē un saslēgt kopā šīs problēmas ar varbūt jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem un empīrisko pieredzi nozarē. Visai pasaulē būtu jāiegūst no šīs izstādes un no tā, ka jaunākās tehnoloģijas palīdz cilvēkiem un ne tikai papildina makus bagātajiem. Mēs, godātie parlamenta deputāti, lūdzam jums mums palīdzēt. Sadarbosimies šo problēmu risināšanā. Strādāsim kopā. Mēs vēlamies mūsu darbu balstīt uz zināšanām un pieredzi, bet balstīt arī uz to, kas varētu palīdzēt vairākumam, ne tikai mazākumam. Paldies! Manuprāt, tas, ko Dantēna kungs sacīja, bija labs lozungs. Milānai vajadzētu būt arī kā vietai, kas eh, sūta signālu visai pasaulē par pārtiku, par pārtiks kvalitāti, par pārtiks apgādes drošību. Inovācijas jautājums, protams, šajā jomā Manuprāt, šī centra darbs, tas ir ļoti svarīgs. Un jūs varat būt kā mūsu vēstniece šajā jomā. Tad De Castro kungs ir atbildīgais par šo ekspo izstādi Milānā no mūsu puses. Tur vēl droši vien daudz kas notiks. Mūsu komiteja aktīvi gatavojas šo ekspo izstādei, lai mēs varētu arī varētu, nu, ietekmēt šo signālu, ko Milāns sūtīs pasaulē. Tātad paldies Pomodoro kundzei. Mums jāpāriet tagad pie nākamā jautājuma darba kārtībā. Īsa uzstāšanās Eiropas parlamenta izpētes dienas pārstāvi. EPRS ģenerāla direktorātu. Runa ir par komitejas darba atbalstu. 2013. gadā 1. novembrī tika izveidots, izveidot šī ģenerāla direktorāta struktūra ir apvienoti vairāki citi iepriekšējie dienesti ar mērķi atbalstīt eh, deputātus, komiteju darbu. Eh, tur biblioteka tika iesaistīta, kas tobrīd bija pakļauta preses ģenerāldirektorātam tālāk ietekmes izvērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības nodaļa eh, Tas viss tika apvienots eh, jaunā ģenerāldirektorātā, kas kalpo kā izpētes dienests. Tur tiks sagatavot gan vispārīga informācija, gan arī īsa speciāli pielāgota informācija pēc atbilstoši deputātu vajadzībām. Runāja par to, lai ar eh, izpēti un analīzi konstatētu tendences, eh, kuras ir tik svarīgas parlamentārajā darbā visā pasaulē. Ģenerāldirektorātā ir trīs direkcijas, C direkcijas, ietekmes izvērtēšana, tur ir arī eksante izvērtēšana, ekspost izvērtēšana, Eiropas pievienotā vērtība, zinātniskā prognozēšana un tāpat arī eh, politisko rezultātu izvērtēšana. Šobrīd eh, pie mums ir C direkcijas eh, direktors Jozefs Dans, viņš ir izrādījis gatavību ierasties pie mums, lai informētu mūs par tiem pakalpojumiem, kas mums būtu pieejami Eh, šeit diezgan maz mums deputāti palikuši komitejā klāt. Varbūt eh, būtu labi, ja jūs varat arī rakstiski mums iesniegt šos dokumentus, lai mēs varētu nodot tos citiem. Un tad mēs par to būtu pateicīgi. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies. Es esmu šeit, lai prezentētu mūsu jauno ģenerāldirektorātu. Tas tikai ne gadu vecs. Un, kā jūs sacījāt, ir trīs pamata daļas. Bibliotēka, protams, kas pastāvēja arī iepriekš EPRS ir absolūti jauns dienests, tur ir deputātu pēt, izpētes e, dienests, kura mērķis ir sniegt e, informāciju deputātu individuālam pieprasījumam, un trešais direktorāts, ko es vadu. Tas ir par ietekmes novērtējumu un Eiropas pievienoto vērtību. Ģenerāla direktorāta mērķis ir palīdzēt komitejām nodrošināt uzraudzības e, rīkus un palīdzēt e, sniegt atzinumus, balstoties uz pierādījumiem, uz faktiem. Šis ģenerāldirektorāts radās no izpratnes, ka Eiropas parlaments ir ļoti spēcīgs normatīvajā darbā, grozījuma sastādīšanā bet varbūt netik labi mums veicas sagatavošanas darbā. Un mūsu mērķis būtu censties stiprināt politikas cikla pieeja komiteja darbā. No šī viedokļa skatoties, kā mēs varam palīdzēt komiteju, jūs komiteju, to mēs varam trīs dažādos veidos darīt. Vispirms varbūt eh, skatīties uz priekšu, proaktīvu darbu, Eh, normatīvās, eh, normatīvo ziņojumu sagatavošanas darbā. Mēs veicam izvērtēšanu 235. panta izpratnē, kur eh, parlamentam ir netiešās iniciatīvas tiesības. Iepriekšējās debatēs, piemēram, De Castro kungs sacīja, ka sagaida, kad Junker kungs nāks lējā priekšlikumu par uh, pārtiks atkritumiem, un ja tas e, netiks sagaidīts, tad šī komiteja caur 225. Uh, pantu izmantojot varēs izdarīt spiedienu uz komisiju, lai komisija nāk tomēr klājā šo priekšlikumu ar tādu pie tam, kas atbilst šīs komitejas vēlmēm. Plašāk runājot, Mūsu mērķis ir kvantificēt, palīdzēt komitejām noteikt eh, kvantificējams prioritātes, un šeit mēs palīdzam sagatavot ziņojumus, kas var būt konkrētā jomā, piemēram, cik izmaksās tad, ja nebūs kopīgas Eiropas rīcības aizsardzības jomā, piemēram, vai iekšējā tirgus aspektā, kur mēs cenšamies eh, kvantificēt šādas izmaksas balstoties, piemēram, uz 88. gada ziņojumu. Un skatoties nākotnē, mums ir stoa, kas eh, nodarbojas ar prognozēšanu. Petra Kunze ir šeit, kas aktīvi piedalās to darbā pagājušā gadā to sagatavojumu ziņojumu par tehnoloģiskam iespējām 10 miljārdu iedzīvotāju eh, pabarošanā. Pa Un tur viss turpinās kā jau līdz šim. Un cerams, ka varēsim apmierināt nākotnes lielā iedzīvotāja skaita vajadzības. Ņemot vērā arī Pomodoro kundas tikko sacīto, varbūt tas ir jūsu komitejas interesēs arī veikt papildus darbu šai jomā, izmantojot tās iespējas, ko nodrošina stoā. Tālāk vēl viena darba joma ir ekspost ietekmes novērtējuma īstenošana. Pagājušā gada oktobrī mēs eh, sagatavojām īstenošanas vērtējumu, kas ir pieejams deputātiem. Tajā aprakstījām situāciju organisko produktu ražošanā un marķēšanā. Un mums ir arī sākotnējais izvērtējums arī š sagatavots. To es pēc brīža aprakstīšu detalizētāk. Tie ir analīzes dokumenti par komisijas ietekmes novērtējumiem un eh, varbūt kādu vājo punktu eh, atklāšana, uz kuriem eh, varbūt komiteja vēlētos reaģēt. Īstenošanas jomā mūsu galvenais darbu uzdevums bez īstenošanas izvērtējumiem ir sniegt atbalstu jūsu komiteja darbā ar īstenošanas ziņojumiem, tie ir pašiniciatīvas ziņojumi, kā jūs zināt, tiem nav kvotu. Agrāk komitejai bija ierobežojums uz gadu, bet tagad komiteja priekšsarētāja konference un vēlāk arī priekšsarētāja konference atcēl šos ierobežojumus. Tas ir instruments, kas ir jūsu rīcībā, lai palīdzētu izvērtēt. Un mēs tad palīdzam ar uh, pierādījumu savākšanu, lai tie, tos varētu iekļaut ziņojumā, jo veicot labāk izvērtēšanu, mēs varam sagatavot labākus likumdošanas aktus. Uh, Nu, vai palīdzētu pārskatīt tos nākotnē. Un trešā lielā sadaļa ir eksante ietekmes novērtējumi. Tātad mēs cenšamies atbalstīt komiteju darbu. Tad, kad jūsu procesa sākumā jūs esat, un izvērtēt komisijas ietekmes novērtējumu, kur ir uzskaitīti dažādās politikas alternatīvas. Mēs sniedzam analīzi, lai palīdzētu uh, nelielā dokumentā gūt ieskatu. Tāpat arī veicam uh, detalizētāk ietekmes novērtējumu sastādīšanu, ja komiteja uzskata, ka tas ir nepieciešams, vai veicam papildinošu ietekmes novērtējumu vai alternatīvu ietekmes novērtējumu, ja to Eh, nav veikusi savā ietekmes novērtējumā Eiropas komisija. Un vēl viens pakalpojums ir ietekmes novērtējums par grozījumiem. Tas varbūt netiek īpaši bieži izmantots, bet eh, mēs sākam saņemt pieprasījums no komitejām, eh, ja tiek iesniegti būtiski grozījumi veikti ietekmes novērtējumi. Tur ir vairāk argumentu par labu šādai rīcībai, tas efektivitāte, piemēram, Ja ir kādi grozījumi, kas ir īpaši būtiski, eh, tad eh, jūsu rīcībā ir pamatojums eh, jūsu grozījumiem, un tas potenciāli var palīdzēt arī uzlabot caurskatāmību un sniegt skaidrāk pamatojumu. Ir īpaši gadījumos, ka tie ievērojami atšķirās no komisijas priekšlikuma. Šie ietekmes novērtējumi vienmēr tiek nodot kā ārpakalpojumu, lai nodrošinātu neatkarības principu ievērošanu. Tas arī viss kopsavilkumā priekšsēdētāji kungs. Eh, mēs varam palīdzēt jums īstenošanas darbā, pašiniciatīvas ziņojumos. Cenšamies sistemātiski palīdzēt eh, visos jautājumos saistībā ar ietekmes novērtējumiem. Mums ir daudz dažādu pakalpojumu. Esam palīdzējuši daudzām komitejām, Mums ir vesela virkni dokumentu ārpus zāles pieejam, kur parāda, eh, cik būtiski un plaši ir mūsu pētījumi, izvērtējumi, kur ir eh, apkopoti dati no vairākiem avotiem pavisam īs eh, uz faktiem balstīt eh, dokumentu klāsts, eh, lai palīdzētu jums jūsu darbā. Es ceru, ka tas bija apmierinoši kā atbilde un es pārāk daudz laiku ne, neiztērēju. Un esmu gatavs, protams, atbildēt uz jautājumiem, ja tāda radīsies. Paldies par sniegto informāciju. Paldies arī par dokumentiem, kas jau ir tikuši izstrādāti un tie, kas vēl tiks izstrādāti. Es viņu šos dokumentus izmantoju, saturiski viņi ir ļoti svarīgi un noderīgi. Un to es jums varu apstiprināt, kā e, cilvēks, kurš nodarbojas ar zinātnisko darbību. Ropēkungs. Jā, paldies par sniegto informāciju. Mēs runājam par ļoti noderīgu dienestu, kurš sniedz svarīgus pakalpojumus, sagatavojot augstas kvalitātes produktus. Mana pieredze darbā šeit nav pārāk plaša, līdz ar to es vēlos pajautāt par praktiskajiem aspektiem kas vēršas pie jums? Vai tā ir jābūt komitejai, jeb var arī individuāli deputāti vērsties pie jums? Vai mums jājautā par problēmu kopumā, jeb varbūt varam koncentrēties uz problēmas vienu vai diviem aspektiem? Cik es saprotu, jūs eh, ārpakalpojumā nododat izpildēšos eh, pētījumus. Cik daudz tas izmaksā? Direktor kungs, ja jūs varat atbildēt uz šo jautājumu. Jā, paldies par jautājumu. Ietekums uh, eh, eh, novērtēšanas uh, nodeļa strādā komiteja labā, tā kā jebkas saistībā ar ietekmes novērtējumiem, to veids pēc komiteju pieprasījumu, un kopumā sakot, koordinātori komitejās parasti izlēma, ka viņi vēlas ietekmes novērtējumu par kādu no tematiem vai grozījumiem, uh, Tad tā, tāds pieprasījums ir īstenošanas ziņojumu un pašiniciatīvas vai normatīvo uh, tiesību aktu sagatavošanā tad automātisks notiek vērtējums par Eiropas pievienoto vērtību. Mēs skatāmies, kāda ir argumenta un pielāgojam eh, šo produktu, lai tas eh, palīdzētu darbā pie rezolūcijas. Mēs ņemam tos argumentus, kas, mūsuprāt, jums ir nepieciešams jūsu darba atbalstam. Vēl ir daļa no ģenerāla direktorāta, kas ir deputātu pētnieciskais vai izpētes e, dienests, kuram ir lielāki resursi, un viņi e, ir reaģē uz atsevišķo deputātu pieprasījumiem. Un tur, manuprāt, nav nekāda ierobežojuma izņemot to, ir atšķirība, vai tiek prasīta uh, informācijas apkopošana vai vienkārši atsaucas no bibliotēkas. Um, budžets ir uh, mazliet zem miljonu eiro gadā, 900 tūkstoši aptuveni. Tas skar visas komitejas. Tas varbūt nav tik uh, dāsni, cik tas varbūt būtu nepieciešams, bet es ceru, ka tas ir pietiekami labi, lai atbildētu uz jūsu jautājumu. Priekšsēdētājs, paldies! Varu papildināt eh, par bibliotēkas eh, pakalpojumiem. Tas tik tiešām ir gana tālu attīstīts, sagatavotā informācija. Tur ir tiešām eh, ļoti lasāmā, saprotamā veidā viss tiek sagatavots, to es vēlējos vēlreiz uzsvērt. Es tad uh, aicinu rakstiski arī jūs sniegt informāciju par šiem pieejamiem pakalpojumiem, lai deputātiem būtu pietiekams atbalsts. Ir svarīgi arī zināt, ko deputāti var izmantot savā darbā. Tas tiešām palīdz mums arī, lai sagatavotu savus uzstāšanās, ir svarīgi izmantot šīs plašās iespējas, kas mums ir pieejams. Tad eh, pirms teikt jums galavārdu, varbūt eh, jū, vēlreiz atgādinu jums sagatavot šo rakstisko informāciju priekšdeputātiem. deputātiem Šobrīd ir ceturtdiena, jau mums ir bijuši intensīvs eh, sanāksums, jau arī vakar. Jūs saprotat, tādēļ diezgan maz eh, deputāti ir palikuši zālē, bet katrā ziņā paldies jums par labo darbu, ko esat veikuši un par eh, prezentāciju. Ar to tad varam noslēgt darbu pie šī punkta. Nē, es atvainojos, saka priekšsarētājs Petie kundze. Željela kao predstavnica Agri odbora. Jā, pavisam īsi. Uh, Es e, vēlējos pateikties komitejas priekšsēdētājam par to uzticību, kas man tika izrādīta, ka es varu pārstāvēt e, komiteju, pārstāvēt e, šeit klātesošos ekspertus. Viss, kas tiek darīts ekspertu līmenī, to mēs, protams, esam gatavi atbalstīt Un, um, protams, arī citos jautājumos un strād, palīdzēsim uh, komitejas darbā. Priekšsarētājs, paldies Petīra kundzei. Jā, šī šodien bija ļoti saturīga sanāksme. Manuprāt, šobrīd ir tā situācija, kas ļauj mums pievērsties vairāk arī tādam saturiskam darbam, pētījumiem tā skaitā, lai mēs lauksancības politikas jomā varam pietiekam labi sagatavoties. Katrā ziņā dažādās pieminētās problēmas. Tātad eh, tik var tikt eh, risinātas. Tad ir pienācis laiks arī informēt jūs par uh, eh, agrī koordinātoru darbu, cik es saprotu, to mēs varam apstiprināt, koordinātoru lēmums. Nākamā sanāksme ir 27. janvārī. Mums ir uzklausīšana par piena paketi. Tas, protams, ir arī sarežģīts temats labi varu iedomāties arī diskusijas, tur mums droši vien daudz būs īsas uzstāšanās, kas varbūt būs mazliet nogurdinošas, bet lai nu kā no 9 līdz 12.30 un pēc tam 15 līdz 18.30 ir paredzēts šīs sanāksmes. Ja nav citu jautājumu, tad es ar to arī beidzu mūsu darbu, noslēdzu komitejas darbu, esam iekļaujušies laikā jo vienmēr ir eh, nepatīkami, ja ir jāpārtrauc runātāji, atgādinot par laiku. Es darīju, ko varēju. Paldies par to, ka bijāt klāt šodien. Eh, lai jums patīkams mājupceļš. Nākamreiz tiekamies tad uh, apspriežot piena jautājumus. Priekšsēdētājs saka paldies tulkiem un paldies visiem klātesošiem.